So, uh, ladies, uh, uh ladies and gentlemen, dear, dear colleagues, uh, we have. What are your colleagues? Ladies and gentlemen, dear. Godātie kolēģi, mums šodien ir ļoti saspringta darba kārtība, un tieši tāpēc mēģināsim stāt, sākt laikus mūsu darbu lai arī nav nemaz tik daudz deputātu vēl atnākuši. Vēlos paziņot, ka varat šīs valodas dāņu zviedru, uh, slavu, slavu, zviedru un citas, diemžēl, netiek, bet latviešu valoda būs nodrošināta. Līdz ar to jūs arī varat iepazīties ar darba kārtību. Ja nav iebildumu, tad līdz ar to darba kārtība uzreiz stājas spēkā. Tūlīt arī sakos vēlē, vēlēšanas. Mēs esam tātad nonākuši punktā, ka mums ir jāizstāj iepriekšējais mūsu trešais sēdes priekšsādātājs, kas tagad līdz ar to ir atsaucis savus uh, darbību parlamentā un tiek ierosināts, ka viņu aizstās Ambrašankungs. Ja neviens neiebilst, tad es ierosinu viņu apstiprināt ar apstiprināšanu kā trešo priekšsādātāju. Lai gan man uzreiz jautājums, vai ir kāds cits kandidāts? Nē, līdz ar to saprotu jūsu piekrišanu un ierosinu, ka mēs tātad ar aplausiem apstiprinām jauno vicepriekšsēdētāju. Eine sehr deutliche Akklamation und äh, ich beglückwünsche. Tas ir mm, pārliecinošs apstiprinājums un es sveicu mūsu jauno vicepriekšsēdētāju. Vēlos arī atgādināt, ka mums ir plānota vizītā aizsardzības aģentūrām. Tātad 19. martā, ceturtdien, kas sāksies 9.30 un tā ilgs aptuveni divas stundas. Tā notiks šeit Briselē. Un es būtu ļoti priecīgs, ja iespējams daudz kolēģi piedalītos. Tātad apmeklēšu Eiropas aizsardzības aģentūru, jo tā ir bijusi mums līdz šim arī cieša sadarbība starp mūsu komiteju un aizsardzības aģentūru. Un gadu laikā mums jau izveidosies šīs labas sadarbības iestrādes, un mēs to gribam arī turpināt. Savukārt 30. martā notiks pēdējā komitejas sēde. Tas nozīmē, ka sēdes beigās būs darba seminārs par Eiropas Savienības dalībvalstu militārajiem iekārtām un visiem objektiem un to lomu attiecībā uz drošības aizsardzības politiku. Mēs tāpat arī esam plānojuši šajā pašā laikā, leģislatūras sasaukuma perioda laikā, daudziem tas būs pēdējais, piemēram, arī man. Un tieši tāpēc nākošās sēdes vēlos jūs ielūgt uz nelielu pieņemšanu. Tas 30. marta sēdes beigās. Un šodien man ir prieks iepazīstināt ar Katarīnu. Sekvencovu, kas ir KORM priekšsēdētāju. Mums šobrīd ir plānot 45 minūtes šim jautājumam. Un gribu uzreiz norādīt, ka šī rīcības kodeksa par ieroču īstenošanu un šāds kopējs nostājs izveidošana mums, suprāt, ir ļoti apsveicama iniciatīva. Mūsu darba laikā tas bija tiešām viens no augstajiem mērķiem panākt šo kopējo nostāju par ieroču eksportu īstenošanu. Un tam arī reiz ar to izrietētu kodeks, eh, kas būtu juridiski saistošs visām dalībvalstīm. Un es priecājos, ka mēs tiešām esam to tagad panākuši. Un otrkārt, gribu norādīt, ka līdz šim nolīgums par ieroču tirdzniecību ir nākošais, ko mēs ļoti atbalstām, un tas mums ir jāpanāk. mm, kolēģis sagaida, ka mums būs arī, jau jūs esat uzdevuši iepriekš jau vairākus jautājumus, piemēram, Romēvas kungs par rīcības kodeksa īstenošanu. Tā bija viņa spēc, īpašā interese, un sekvencelas kundze tagad lavāts jums, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labvakar visiem Eiropas parlamenta deputātiem un visiem viesiem. Vispirms vēlētos jums pateikties par uzaicinājumu piedalīties šās dienas komitejas sēdē. Man ir patiešām liels prieks, ka es varēšu dot savu ieguldījumu koarm vadītāju tikšanās reizē un runāt par šo tēmu jūsu komitejas sēdē. Esmu priecīga prezentēt koāram aktivitātes, kas ir padomas darba grupa tradicionālo ieroču eksportā, un esmu priecīga stāstīt par šīs darba grupas dar darbu. Un eh, Žans Klods Brunē, kas ir mm, iepriekšējais grupas priekšsēdētājs, jau runāja jūsu komitejas sēdē 2008. gada decembrī, un es informāciju jums sniegšu tematiski un nevis chronoloģiskā secībā. Vispirms dažas detaļas par kopējo nostāju 944 par tās pieņemšanu un šīs kopējās nostājas īstenošanu dzīvē. Tā ir nostāja par militāro tehnoloģiju un aprīkojumu eksportu. Tātad mēs esam izstrādājuši rīcības kodeksu un kopējo nostāju, kā vajadzētu rīkoties ar šo nostāju. Kopējā nostaļa, nostāja ir e, saistošs dokuments, kas aizstāja iepriek, iepriekšējos dokumentus un pieprasa to, ka dalību valstīm ir jāapstiprina licenšu akreditācija saskaņā ar otro punktu. Šajā otrajā punktā atrunātie kritēriji ir tieši tādi paši, kādi ir iestrādāti jau rīcības kodeksā. Un tomēr ir zināmas atšķirības starp abiem dokumentiem, jo kopējā nostājā mēs esam paplašinājuši sākotnējā rīcības kodeksa aptvērumu. Īpaši vēlētos uzsvērt tās atšķirības, kādas ir starp rīcības kodeksu un kopējo nostāju, un tas ir otrais kritērijs, kurā runa iet par starptautisko cilvēktiesību īstenošanu un rīcības kodeksā šī atruna nebija. Tādējādi cāram tiks sagatavota atjaunotā versija, kas būs domāta tieši lietotājiem. Un kā jūs ziniet, lietotājiem domātā versija būs publiski pieejams dokuments, ko ir izstrādājusi Koram darba grupa. Šajā dokumentā būs atrunātas konkrētas vadlīnijas par to, kā ir jāinterpretē un jāīsteno reālajā dzīvē rīcības kodeks un kopējā nostāja. Vēl bez tam dalību valstīm ir jāiekļauj kopējās nostājas daži punkti nacionālajā likumdošanā. Arī trešās valsts, kuras ir parakstījušas rīcības kodeksu, ir iepazīstināts ar mūsu izstrādāto kopējo nostāju. Rīcības kodeksa izstrādāšana un tā padarīšana par saistošu dokumentu ir būtisks solis uz priekšu dalību valstu demonstrācijai, ka tās vēlas atrunāt un izveidot likumdošanu ieroču ekspertam eksportam. Tādējādi dalību valsts vēlas nodrošināt reģionālo stabilitāti karstajos punktos. Kopējā nostāja, kas ir juridiski saistīta, pierāda to, ka mēs vēlamies izveidot ieroču eksporta kontrolu sistēmu un palīdzēs uzlabot Eiropas Savienības ticamību šajā jautājumā. Mēs vēlamies eh, izveidot līgumu, kas būtu saistoši visām pasaules valstīm, un tādējādi es pārēju pie nākamā savas runas punkta, kas arī ir Čehijas prezidentūras prioritātes punkts caurum jautājumā, proti tas ir procesa pātrināšana, lai tiktu pieņemt šāds starptautiski saistošs dokuments. Kā jūs ziniet, atsevišķas dalību valsts un Eiropas Savienība vēlas īstenot līgumos atrunātos punktus, un tādējādi mēs esam akceptējuši 2007. gada jūnijā pieņemto Eiropas parlamenta rezolūciju par to, ka dalību valstis turpinās spēlēt nozīmīgu lomu ieroču eksporta kontrolas mērķu sasniegšanā. Es esmu līdzpriekšsēdētāja, un pirms pāris nedēļām es piedalījos eh, darba grupas sēdē. Darba grupas sēde tika organizēta Ņujorkā, un man ir liels prieks jums ziņot par šīs pirmās darba grupas sēdes rezultātiem, kur, manuprāt, ir ļoti daudzsološi. Jau janvārī mēs tikāmies, lai atrunātu organizatoriskos jautājumus šās darba grupas strādāšanai, un šī sēde nebija tik daudzsološa. Mēs runājām par to, kā organizēt mūsu tikšanās reizi, un tomēr, pateicoties ļoti labajai vadībai, pateicoties vēstniekam Mori Dankungam, kurš vadīja šo darba grupas sēdi Ņujorkā, gan darba grupas uh, Dienas kārtība, gan arī darbs bija ārkārtīgi veiksmīgs. Mēs strādājām veselu nedēļu, un nedēļas laikā mēs tiešām nonācām līdz idejas būtībai. Mēs runājām par parametriem, par aptvērumu, par mērķiem un par rezultātiem. Šo diskusiju rezultātā mums visiem kļuva skaidrs, ka dalību valstis varētu sadalīt apmēram trīs kategorijās Ir tādas dalību valstis, kuras e, atbalsta domu par to, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemās vadība šajā jautājumā. Mazliet vēlāk pieskaršos Amerikas Savienoto valstu uzskatiem. Un tad ir Zemsahāras valstu grupa, Indonēzija, Latīņa Amerika. Nākamā grupa ir tā saucamās atturīgās valsts savā nostājā. Lielākā daļa arābu valstu, Izrēla, Krievija. Uh, Un trešā grupa ir tā saucamās valsts, kuras ir pilnīgi pret šo nostāju, un tā ir Ēģipta un Pakistāna. Tagad par Amerikas Savienotajām valstīm. Kā jau jūs ziniet, tās balsoja pret rezolūciju izveidot e, darba grupu un pret ATT, un tomēr sakarā ar administrācijas maiņu Amerikas Savienotajās valstīs jaunā valdība vēl nav izteikusi savu nostāju par to, kā viņi, kāda būtu viņa nostāja šās darba grupas sakarā. Vēl bez tam interesanti bija Ņujorkā dzirdēt un piedzīvot to, ka ne visas Eiropas Savienības dalību valstis apzinās, kādas būtu ATT īstenošanas un racionālā kodola sekas. Īpaši tas attiecās uz dalību valstīm, kuras 2008. gadā nepiedalījās dalību valstu ekspertu darba grupā. 2008. gadā jums atgādināšu, bija eh, val, dalību valstu valdību ekspertu grupas sēde, kura mēģināja runāt par ATT adekvātumu un aptvērumu. Šogad mēs esam nedaudz izmainījuši šās darba grupas formātu. Uh, ir paredzēta tikai divas sēdes, taču tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs turpināsim diskusijas bezgalīgi, bet šajā darba grupā var piedalīties visas dalību valsts ar savu ekspertīzi. Lai īstenotu ATT dzīvē, vēlējos jūs informēt, ka šā gada 19. janvārī padomu pieņēma lēmumu ar numuru 42 kurā runa iet par Eiropas Savienības aktivitāšu veicināšanu trešajās valstīs, kas nodrošinātu procesu, kas gala beigās novestu līdz ieroču eksporta atrunāšanai. Mēs šo procesu sākām Ženēvā, tas bija 24. februārī, nedēļu pirms tam, kad mēs tikāmies Ņujorkā, un toreiz mūsu mērķis bija informēt pastāvīgās pārstāvniecības, delegācijas un vēstniekus par mūsu izvērstajām aktivitātēm. Proti par to, ka Eiropas Savienība vēlas īstenot projektu, kas eh, atbalstītu ATT. Analīze Džanela un es, kas ir eh, ieroču eksporta kontrolas grupas eh, līdzpriekšsēdētājs, Mēs eh, mēģinājām runāt par šiem jautājumiem un uzstājāmies šajā darba grupas sēdē ar ievadrunām. Projekta būtība ir sekojoša. Padome eh, ir paredzējusi organizēt sešus reģionālus seminārus, divus Āfrikā, vienus tuvajos austrumos, vienu Latīņamerikā un Karību jūras zonās, vienu Āfrikas un Klusā okeāna valstīs, un viens ir paredzēts Eiropā. Un, protams, būs arī papildus pasākumi, kurā mēs runāsim par Ņujorkā sasniegto, un šā gada oktobrī mēs vēlreiz tiksimies Ņujorkā. Un būs arī izvērtējošie semināri šā gada, šā projekta beigās. Pavisam īsi mēģināšu pieskarties tiem mērķiem, kuri ir eh, pieminēti padomas lēmumā. Mēs vēlamies eh, veicināt izpratni apvienoto nāciju dalību valstīs un pasaules pilsonīskajā sabiedrībā par eh, ieroču eksporta līguma īstenošanu, un mēs vēlamies iesaistīt arī reģionālās organizācijas. Vēlamies veicināt viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalību valstīm, reģionālajām organizācijām, ražotājiem un pilsonisko sabiedrību. Un visbeidzot, mēs vēlētos identificēt elementus, kurus vajadzētu iekļaut ieroču tirdzniecības līguma aptvērumā. Kā jau, pieņē, kā jau pieminēju, mēs šajā projektā vēlamies iesaistīt visas ieinteresētās puses un palielināt iedzīvotāju izpratni par ieroču tirzniecību. Mēs vēlamies iesaistīt visus, gan skeptiķus, gan pozitīvi noskaņotos. Atsevišķas dalību valstis un padomas sekretariāts dalīs, darīs visu, kas to spēkos, lai ATT process noslēgtos veiksmīgi. Tagad pāris vārdu par tām aktivitātēm, kuras esam izvirzījuši par savu prioritāti Čehijas prezidentūras laikā. Šeit runa iet par rīcības kodeksa tālāku izstrādāšanu un papildināšanu, bet šobrīd mēs jau runājam par kopējo nostāju. Protams, mēs organizēsim arī reģionālos seminārus. Vēlējos pieminēt, ka ir izstrādāts jau divgadīgs projekts, kurā ir iekļauta vesela virkne reģionālo semināru trešajās valstīs. Šis projekts iesākās Francijas prezidentūras laikā un 2008. gada decembrī Rabatā mēs organizējām semināru. Un e, šajā seminārā piedalījās apmēram 20 pārstāvi no Ziemeļāfrikas valstīm kā arī ārlietu un aizsardzības ministriju valdoši padošie eksperti. Tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienība organizēja šādu veidu semināru, kurā piedalījās eksperti no Ziemeļāfrikas valstīm. Un mums bija ārkārtīgi patīkami redzēt, ka, izņemot Ēģipti, visas Ziemeļāfrikas valstis bija atsūtījusi savus pārstāvis un eh, delegācijas uh, bija ieradušās no šīm manas pieminētajām valstīm, Lībijas gadījumā pat, pat no Ņujorkas. Mēs vēlamies arī dalīties ar Eiropas Savienības dalību valstu iegūto pieredzi kaimiņa attiecību politikā, un šeit būtu jāpiemina argumenti par to, ka ieroču tirzniecības līguma projekts, tam būtu jābūt izstrādātam pēc iespējas ātrāk. Uh, Ziemeļāfrikas valsts vērē, vēlējās pēc iespējas ātrāk redzēt šādu līgumu un e, vēlējās redzēt e, sadarbības veicināšanu starp importējošām, eksportējošām un tranzītu valstīm ieroču, ieroču tirdzniecības ziņā. Vēl bez tam, ņemot vērā tradicionālo ieroču tirsniecības pieaugumu starptautiskā līmenī, vajadzētu darīt visu iespējamo, lai to kontrolētu. Esam organizējuši divus seminārus jau Čehijas prezidentūras laikā, un vēl ir paredzēts viens aprīļa beigās Kijavā, kurā piedalīsies Ukrainas pārstāvi. Un tas būs pirmais šāda veida seminārs, kurā mēs runāsim Eiropas Savienības līmenī ar Ukrainu kā veicināt ieroču tirsniecības eksportu. Otrs seminārs tiks organizēts Balkānos, Tirānā, un eh, tas arī ir paredzēts mūsu aktivitāšu ietvaros. Kā jau pieminēju, mēs organizēsim vairākus seminārus Rietumu Balkānu valstīm un Slovenijas prezidentūras laikā pagājušā gada maijā tāds tika organizēts pēdējo reizi. Un pēdējais seminārs mūsu paredzētajā semināru virknē būs Zviedrijas prezidentūras laikā, un tas būs Kaukāzu valstīm un Moldovai, un šis eh, seminārs būs organizēts Tbilisī. Runājot par Zviedrijas prezidentūru, Ņemot vērā iepriekšējos semināros apkopoto pieredzi, mēs vēlētos veicināt tādu kā kopēju rīcību, un mēs vēlētos apzināt tās valsts, kuras vēlētos aktīvāk darboties mūsu mērķu īstenošanā. Trīs prioritātes, kuras jau pieminēju, un kuras ir pieņemtas arī kopējā nostājā, Tas ir saistīts arī ar rīcības kodekta īstenošanu un neformālais, neformālā galotņa tikšanās, kas janvārī tika organizēta Prāgā. Mēs eh, runājam par trīs sekojošiem semināriem, un tomēr katra prezidentūra uzsāk savu darbības laiku ar eh, semināra organizēšanu savas prezidentūras termiņa sākumā. Mēs vēlamies veicināt dialogu ar mūsu partneriem, proti Eiropas parlamenta deputātiem un jūsu apakškomiteju, bet mēs vēlamies sadarboties arī ar nevalstiskajām organizācijām un turpināsim neformālās tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām Un to mēs organizēsim kopā ar Safer World, kas ir nevalstiska organizācija. Semināru ir paredzēts organizēt jūnija beigās. Vēl bez tam mums ir arī standarta trojka tikšanās. Mums ir bijusi trojka ar Krieviju, Norvēģiju un ASV. Amerikas un Krievijas aspektā bija ļoti interesanti dalīties ar pieredzi gan ATT, gan projektu sakarā par Norvēģiju. Mums bija ļoti draudzīgas runas, jo Norvēģija patiesībā atbalsta mūsu rīcības projektu un kopējo nostāju. Un eh, mēs regulāri sadarbojamies ar šīm valstīm, proti mēs eh, iepazīstinam Norvēģiju ar eh, mūsu darbību, un eh, Norvēģija savukārt iepazīstina mūs ar savējo. Maijā mēs eh, paredzam trojku kopā ar Krieviju, un runājot par vasanāru nolīgumu, es vēlētos atrunāt citu prioritāti Čehijas prezidentūras laikā. Mēs vēlamies iekļaut arī Kipru šajos projektos, jo tādējādi mums eh, izdosies nodrošināt, lai ieroču tirsniecības kontrolas režīmā iekļautos visas Eiropas Savienības dalību valstis. Runājot par igadējo ziņojumu Eiropas Savienības dalību valstu ieroču tirzniecībā, tad dalību valsts mēģina uzlabot caurskatāmību ieroču tirzniecībā un 11. ikgadējais ziņojums mēģinās izskatīt to, kādas ir brokeru licences, kam tās tiek izdotas un kam tās netiek izdotas. Un vēlākais rudens sākumā mēs varēsim sniegt pārskatu par šo ziņojumu un tā analīzi, jo pagaidām mēs mēģinām apkopot datus no dalību valstīm. Nākamais Eiropas Savienības kopējais militārists saraksts To mēs e, esam izveidojuši saskaņā ar Vasenāru nolīgumu un Eiropas Savienības vēstnesī šādas nedēļas beigās mēs nopublicēsim atjaunoto un papildināto militāro sarakstu. Vēlējos tikai pateikt, ka Koāram ļoti cieši seko Eiropas parlamenta un komisijas kopīgajam darbam direktīvas izstrādē par to, kā atrunāt šos jautājumus Eiropas kopienā. Un mēs uzsveram otrā pilāra noteikums un dalību valsts šajā sakarā ir iepazīstinātas ar direktīvas eh, noteikumu iekļaušanu dalību valstu likumos un tādējādi es ceru, ka mums izdosies tikties arī nākotnē. Ar šo vēlētos pabeigt manu prezentāciju. Paldies! Paldies! Līdz ar to došu vārdu Flīgarbolam. Jā, paldies! Es būtu gan cerējis, Vogalkungs, ka jūs izrādat zināmu lielāko tagad tādu gandarījumu prieku, ka tiešām šis kodeks nu stāsts spēkā jo tas tiešām bija ilgs ceļš, līdz mēs to panācām. Un es tiešām biju priecīgs, ka Eiropas parlamentam bija tik stingra, spēcīga nostāja. Un tagad droši vien, ka mēs drīkstat praust lielāku prieku. Nu jā, mums tiešām ir pamats jām būt iepriecinātiem. Lai gan, nu, es neesmu nekāda vitrīna un es neizrādu visu to tā vienmēr. Uh, tā kā jūs varbūt to būtu vēlējies. Nu jā, mēs esam viensprāts. Bet, nu, tagad, kā mēs redzam, būs problēmas ar to īstenošanu. Un tieši tāpēc um, divi jautājumi, kas ar to saistās. Nu, nezinu, kā lai mēs to varam izdarīt, bet varbūt, kad runāt par konkrētu ieroču eksportu, tad arī paskatīties, kā tas īsti varētu darboties, ņemot to kā piemēru jo ar vienu ir spēkā, ka šīs valstis ar vienu turpinā piegādāt ieročus abām pusēm, piemēram, Gruzijas karā, Gāzes konfliktā, un Izraela ļoti spēcīgi saņem šos ieročus no ASV. Kā būtu šādā situācijā iespējams īstenot šo kodeksu? Vismaz kaut kādā veidā saistoši panākt to, lai precīzi zinātu, mm kas kurai pusē piegādā kāds ieročus. Jo abos šajos gadījumos, pa ko minēju, mēs redzējām, ka šīs arī kodeksa parakstījušās puses bija konkrēti iesaistīts. Un nu, es nezinu, vai mēs tagad varam to ļoti konkrēti rēķināt, vai tā tiešām uh, runāt par to, vai tā būtu jābūt. Taču vismaz šajos kara zonās mm, mēs vairs nepieļautu šādu ieroču eksportu. Vai tas vispār iespējams? Thank you, um, Chairman. I, uh... Paldies, priekšsarētāji. Man arī ir jautājums. Esmu ļoti iepriecināta par šo nu, jautājumu virzību, attīstību un tiešām pateicos Francijas prezidentūrai, kas šo kodeksu ļāva tiešām virzīt daudz tālāk. Un līdz ar to izstrādāt kopējo Eiropas nostāju, kas līdz ar to ir juridiski saistoša. Mēs parlamentā par to esam nemitīgi runājuši un pieprasījuši daudzus gadus. Ir svarīgi, lai mēs arvien turpinātu uzsvērt, ka tas tiešām bija Franču prezidentūras nopelns. Arī tāpēc, kā, piemēram, es bieži vien norādīju, un pat kratīju pirkstu un norādīju, ka Francijas valdība bija viena no tām, kas ļoti iebilda sākotnēji šādām pārmaiņām. Bet savukārt tagad Franči ir izpelnījušies mūsu atzinību. Mums viņa apslavē par šām pārmaiņām. Es zinu, ka prezidentūra sākumā viņa nemaz nebija tik uh, sajūsmināta par šādu ideju, izstrādāt šādu balto grāmatu, kuru sākotnēji bija izstrādājusi Francijas, Francijas aizsardzības ministrija. Un viņi šajā baltā grāmatā vispār nerunā par šiem eksportu. Viņi domāja, ka nu varēs turpināt visu jau kā ierast. Tāpēc ir svarīgi un nav nesvarīgi, ka mēs tā parlamentā kopā ar Francijas prezidentūru esam panākuši, lai Francijas prezidentūra saprast, ka tas bija ļoti svarīgs jautājums. Man, es varu pateicīgi arī, ko ARM priekšsādātāji eh, no Čehijas prezidentūras, kas mums sniedz arī šo pārskatu, īpaši sagatavojoties arī attiecībā uz ETT. Un es domāju, ka mums tiešām nevajadzētu kaut kādā veidā būt pasīviem, jo ASV tiešām mainīs savu breath pozīciju līdz ar um, jaunā prezidenta maiņu un jauno valdību. Līdz ar to mums ir jāņem vērā šīs pārmaiņas, un mums ir jābūt ļoti iepriecinātiem, un jums ir aktīvi jāturpina sarunas ar ASV. Um, arī virzot viņu pašu uzsāktās pārmaiņas, kas vismā ļoti labi jau saskana ar to, ko pats Obama ir teicis. Mans jautājums. Vai jūs jau varat pateikt, kā mūsu dalībvalstis progresē. Transponējot nacionālā likumdošana šīs normas, kas ir iekļautas kopējā pozīcijā, jo es domāju daudz uh, dalībvalstis. Nu, mēs saprotam, ka šī kopējā nostāja tagad būs jātransponē nacionālā likumdošanā. Ne jau tikai, lai mēs sagatavotu nākošo ziņojumu, bet tiešām runājot pēc būtības par to, kā viņi pieņems un īstenos šo pozīciju. Lūk, man interesē šāda juridiskā skaidrojums. Un papildu jautājums. Varbūt komisijas arī mm, eksperts. Nē, šodien nav komisijas pārstāvja. Mm. Nē, ir. Līdz ar to mm, tagad, kad komisija un padomu nu, pielikusi punktu līdzinām nesaskaņām, kas viņus uh, noved līdz pat tiesai. Un tagad, kad šis rīcības kodeks ir nu kļuvis par vienoto nostāju, kopējo nostāju, kāda veida rīcību mēs varam plānot, sagaidīt no padomas un komisijas, lai tiešām veicinātu konkrēto rīcību, lai novērstu vieglo ieroču eksportu uz Āfriku, īpaši uz Āfriku, arī citās valstīs, bet īpaši ņemot vērā UNDP uzsāktās uh, aktivitātes pret kainieku ieroču un vieglo ieroču eksportu. Vienotā apvienotā parlamentārā asamblējā mēs taču reiz izstrādājām ziņojumus, ko gribu atsaukties, kas norādīja tieši, ka kaujinieku, kājinieku ieroči un viegli ieroči ir tas, ko mēs tagad tālāk izskatīsim, un mūsu partneri no AKK valstīm arī kopējā asamblējā norādīja, ka tiešām būtu svarīgi Eiropas Savienībai atbalstīt konkrētu rīcību Āfrikā, bet ne tikai Āfrikā, arī citās tādas kā arī un klusa okeāna valstīs attiecībā uz kainieku ieroču un vieglo ieroču ierobežošanu. Paldies, vēl divi eh, runātāji pieteikušies Romērs kungs un Bērs kungs. Un, un te arī likšu punktu, jo šodien mums ir ierobežots uh, laiks un mums ļoti daudz jautājumu jāizskat. Un uzreiz došu vārdu Romēvs kungam. Lūdzu. Thank you. Uh, I first of all... Paldies! Pirmkārt, atvainojos, ka nokavējos. Es biju sat satiksmes sastrēgumā. Es tik tiešām atvainojos, ka nevarēju būt šeit klāt un uzklausīt jūsu uh, stāstījumu. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai pirmām kārtām pateiktos jums par to, kas esat ieradusies, un otrām kārtām gribētu uzdot jums pāris jautājumus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Viens no tiem ir sekojošs. Mūs eh, diezgan sarūknāja šī kopējā pozīcija par eh, rīcības kodeksu. Jūs zinat, ka mēs par šo jautājumu esam cīnījušies ilgi, un tagad jautājums ir ļoti konkrēts. Kādā pozīcijā esam mēs, runājot par uzlabojumiem, par kritēriju uzlabošanu? un kā mēs varēsim ieviest šo kopīgo pozīciju, uz kādiem nosacījumiem un uh, kāda šobrīd ir uh, perspektīva. Otrais jautājums par Izrēlu un par konkrētiem soļiem, kāda tiks veikt vai tiek veikti, lai novērstu to, ka uh, kaut kāda ieroča sasniedz šīs zemes jebkuru daļu. Bet ņemot vērā konkrētos apstākļus un ņemot vērā to, ka agrāk ļoti daudzās dažādās situācijās daudz dalību valsts ir piegādājušas ieročus, ne tikai Izraels valdībai, bet arī citām valstīm. Trešais jautājums eh, par ATT darbu. Mēs saprotam, ka eh, jaunākā informācija ir ļoti pozitīva un eh, darbs ir sācies arī jānoietvaros. ietvaros Mēs gribētu zināt, kāda ir padomas eh, domas par šo jautājumu un kāda perspektīva, kā jums šķiet, ir eh, ANO veiktiem darbam. Un pats pēdējais jautājums no manas puses. Kāda ir eh, ieroču pasūtījumu, valsts pasūtījumu ietekmu uz ieroču eksportu? Es saprotu, ka pastāv kaut kāda saikne starp ieroču iekšējo tirgu un ārējo tirgu. Un uh, šo saikni mēs cenšamies ņemt vērā. Mums nav tāda konkrēta doma, kāds būtu pareizais veids, kāds būtu jādara, bet uh, kāda uh, būtu jūsu nostāja attiecībā uz, kā es teicu, ieroču iepirkšanu, uz valsts pasūtījumu un ārējo ieroču tirgu. Bērs kundzei vārds. Paldies par šo informāciju. Divi jautājumi. Viens no ir runa par Vācijas eksportu uz Pakistānu, Eiroču eksportu. Es uh, eh, interesētu, kā padomu to vērtē, un kad tiešām kādreiz es pats, uh, pat par šo tam interesējos pagājušo gadu, kad nebija spēkā šis kodeks, tika norādīts, ka nav iesniegts pieteikums ieroču ekspertam uz Pakistānu, un neviens no neko par tādām informāciju nav dzirdējis, neko es no to vispār nezinu. Bet tagad ja kaut kāds šāds reāls tomēr tiktu konstatēts, tad sanāk, ka Vācija būtu pārkāpušos kodeksu. Otkārt, ir runa par konkrēto aviopasažieru direktīvu. Un mums ir jāatzīst, ka īstenībā ir daudz mazāk nelegālā eksports, kas tieši notiek izmantojot uh, gaisa transportu. Vai tas tiešām būtu pamatojums šāds apgalvojums, vai jums kādi pētījumi, kas to pamatot? Uh, arī attiecībā uz nelegālo mm, ieroču ekspertu un tā labāku kontroli. Paldies, līdz ar to arī teliksim punkts runātāju sarakstam un došu vārdu sekvencāls kundzei, lai viņa atbildētu jautājumus. Um, thank you. I'll, I'll try. Paldies, centīšos atbildēt uz jautājumiem. Daži jautājumi atkārtojās, tāpēc Atbildēšu uz jautājumiem pēc kārtas. Pirmām kārtām par rīcības kodeksu. Kas nav rīcības kodeks vairāk, eh, tā šobrīd ir kopīgā pozīcija, bet mēs kaut kā vēl pieredumu pēc sakam rīcības kodeks. Jā, tā tad eh, tagad ir pieņemta kopīgā nostāja, bet ir jāsaprot, ka pat tad, kad rīcības eh, kodeks bija politiska apņemšanās, tāda kā politiska deklarācija, tad tomēr 27 dalība valstis izvērtēja savas eksporta licences, ņemot vērā šos rīcības kodeksa kritērijus. Kritēriji kā tādi, kā jūs zinat, nav mainījušies nekādā būtiskā veidā. Es šeit runāju par otro kritēriju, lai stiprinātu vai paplašinātu, lai iekļautu arī starptautisko humanitāro likumdošanu, bet es negribētu jūs pārāk sarauktinātu, bet ikdienas darbā, licencēšanas darbā, šis darbs neko īpaši būtiski nemainīsies. Ņemot vairāk to, ka rīcības kodeks ir kļuvis tagad par kopējo nostāju. Mēs visi kas eh, esam iesaistīti licencēšanas procesā, mēs jau izvērtējam eksporta licences, ņemot vērā šos kritērijus. Tālāk runājot par ieviešanu, kā par īstenošanu kā tādu eh, un transponēšanu dalībvalsts likumdošanā, mēs to esam pārunājuši neformālā koāruma sanāksmē Prāgā un tāpat arī mūsu pirmajā oficiālajā formālajā koāruma sanāksmē februārī dažas dalībvalstis jau ir pārņēmušas šos kodeksa uh, kritērijus, tagad nu kopējās nostājas kritērijus un jau ir iestrādājuši tos savā nacionālajā likumdošanā. Citas dalība valsts to nav izdarījušas un, uh, protams, šo darbu vēl veiks. Un ir dažas valsts, kuras ir norādījušas, ka tās grozīs savu valstu likumus, uh, likumdošanu un cerams arī drīz Eh, tiks pieņemta, transponēta arī direktīva par starp kopienas eh, iekšējiem pārvadumiem vai pārnesumiem. Es, protams, nevaru pateikt tieši, cik ilgi eh, šis process prasīs katrā dalība valstī, bet, protams, mēs kopā ar padomu sekretariātu palīdzību vāksim informāciju ļoti līdzīgi tam, kā tas tika darīts, izstrādājot kopējo nostāju brokeru darījumu jautājumos. Uh, Un šī informācija par visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, par ieviešanas procesu, tā visa tiks atspoguļot ikgadējā ziņojumā. Es nekļūdos, vai ne? Tā ir. Tā tad tik tālu par šīs kopējās nostājas ieviešanu vai iestrādāšanu nacionālā likumdošanā. Tālāk nākošais jautājums par gāzu Izrēlu un par Gruziju. Ir saprotams, ka šīs teritorijas jūs interesē, un, protams, ka šis jautājums skar visas Eiropas Savienības dalību valsts. Jūs iespējams zinat, ka katrā koārma sanāksmē notiek apaļā galda diskusijas. Mēs vienmēr nākam klajā, ierosinam vairākas valsts, vairākas teritorijas, un uh, Mēs apmainamies pieredzē, kāda ir katrai dalība valstī attiecībā uz eksportu uz šīm konkrētajām teritorijām. Pēdējā pusgada laikā mums eh, gan Gruzijas, gan Izraēlas jautājumi tika pārnāti šīs apaļā gala diskusijās. Gruzijas jautājumu mēs pārnājām eh, tieši pēc eh, septembra, pēc augusta, mm, pēc augusta notikumiem. Un eh, tika konstatēts, ka Gruzijā tajā laikā tika īstenota tāda ļoti restriktīva pieeja, un eh, dalība valstis eh, praktiski visas ziņoja, ka tās iesaldē ieroču eksportu uz Gruziju, tātad tāda bija šī reakcija uz notikumiem septembrī. Par Izrēlu pēdējā koruma sanāksmē februārī mēs par šo jautājumu runājām, un. Protams, ka notiek ieroču eksports uz Izrēlu no Eiropas Savienības dalību valstīm. Eh, to, protams, nav grūti konstatēt, tas redzams no ikgadējiem ziņojumiem. Ir arī dažas citas dalība valstis, eh, kuras ļoti stingri nostāja pauž un neeksportē ieročus uz Izrēlu. Ir citas dalība valsts, kuras eh, apsver šos jautājumus, un arī šis jautājums iespējams vēlreiz tiks pārnāts šajā apaļā galda diskusijā par licencēšanu, par Izraēlu un Gazas sektoru. Tālāk par ATT, ASV iesaistība. Ļoti svarīgs jautājums. Ne tikai tāpēc, ka dalība valsts pauž kādu uh, viedokli, bet uh, jāņem vērā, ka daudzi skeptiķi ir izteikušies Ņujorkā. Mēs labprāt gribētu, lai mums būtu vairāk šādas trojkas sanāksmes. Bieži vien tiek teikts, ka jā, bet eh, nav nekāda nozīme šīm sanāksmēm, ja ASV nepiedalās. Tā tad, eh, protams, viena no šīm trojkas sanāksmēm tāpēc arī bija ar ASV. Tā bija, nu, tāda, kā lai saka, neformālā trojkas sanāksme. Un februārī notika formālā trojkas sanāksme. Tā bija ļoti īsi pēc tam, kad eh, stājās spēkā jaunā ASV administrācija, kā jau es sākumā norādīju, eh, arī tolaik un arī tagad nav skaidras pozīcijas par ATT, bet eh, savā paziņojumā es norādīju, ka es gribētu būt tāda piesardzīga optimistiska. Es domāju, ka ir notikusi tāda kā neliela izmaiņa, izmaiņa varbūt pārāk spēcīgs vārds, bet katrā ziņā viņi to apsver, viņi to ņem vērā. Viņu nostāja ir tāda, ka mēs negribam vājināt, pazemināt šos standartus, kādi ir, kādi ir nosprausti. Ja mēs pieņemam ATT, tas it kā mazinātu, pazeminātu šos standartus. Arī mūs, protams, tas satrauc. Un mēs vienmēr atbildam saviem ASV kolēģiem un norādam, ka mēs nepiekristu uh, ATT, kas būtu uh, vājāks un kas pazeminātu šos standartus. Kaut gan pat mēs piekrītam, ka vajadzētu ATT ar noteiktiem standartiem, tas nenozīmē, ka citas valstis nevar nospraust vēl augstākus uh, standartus savam ieroču eksportam. Mēs Saprotam, cik ārkārtīgi svarīga ir ASV pozīcija šai sakarībā, un mēs nepārtraukti veicam dialogu ar viņiem šajā jautājumā. Ne tikai kā Eiropas Savienība, teiksim, prezidentūras personā, bet uh, arī atsevišķas dalība valstis ļoti aktīvi uh, darbojas šai jomā. Uh. I'm, I'm afraid I did, wasn't quite... Es nezinu, vai es pareizi sapratu jautājumu, kas tika uzdots par uh, iekšējo un ārējo valsts pasūtījumu par sagādi, par iekšējo un ārējo tirgu. Es ļoti atvainojos, bet es labprāt atbildētu šo jautājumu, bet es tik tiešām īsti nesaprotu, kā šis jautājums bija domāts. Yeah. Yeah, on the, on the small... Tālāk par uh, kājnieku ieročiem un viegliem ieročiem un ACP, uh, AKK valstīm. Pirmām kārtām nav īpaša kritērija attiecībā uz uh, eksportu uz AKK valstīm, kad eksports uz šīm valstīm tiek uh, Eh, apspriests, eh, tiek izskatīti kritēriji. Jautājums tātad drīzāk bija kā cīnīties pret nelikumīgo tirzniecību. Tas eh, varbūt ir nedaudz ārpus korma mandāta, tas ir vairāk citas dabas jautājums, bet es domāju, ka arī ATT šai sakarībā ir jāpiemina, jo tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa visos šajos kopīgajos centienos. Es jau arī teicu, ka Eh, būs arī padomas lēmums par eh, eh, atbalstu ATT, būs organizēti seši reģionālai semināri visā pasaulē, divi no tiem būs paredzēti Āfrikā. Faktiski pats pirmais seminārs jau notiks Dakārā, tieši rietumu Āfrikas valstīm un pārējām daļām, bet ne dienvidu un austrumu Āfrikai. Mēs uh, esam paredzējuši zinām ietvaru semināriem, bet, protams, mēs gribam arī, lai būtu kādi konkrēti specifiski jautājumi katram reģionam un Dakārai. Dakāras gadījumā mēs ļoti domājam tieši par šo kājnieku ieroču un vieglo ieroču jautājumu. Tā tad tik tālu par šo jautājumu. Paldies. Šķiet, kā tagad, tā kā mēs jau runātājs sarakstu no, pabeidzām, izsmēlām, līdz ar to es pateicos jums sagatavoto ieskatu. Tieši šī eh, šausmas eh, Vācijā, ko mēs nu pat piedzīvojam, šī apšauda skolā parāda, cik svarīgi ir note izstrādāt noteikums ar ieroču izmantošanu gan mūsu iekš teritorijās, gan ārpusē. Un cik svarīgi panākt, lai šie noteikumi tiešām tiktu ievēroti un nemitīgi turpināt uzlabot šādas noteikumus, tur, kur tos ir vajadzīgi uzlabot. Un mēs šeit es, līdz ar to esam svēruši nozīmīgu soli. Un uzskatu, ka tas ir bijis pareizais. Tātad šis um, ieroču nolīgums, pie kā mēs strādāsim, ieroču izniecības uh, mm, nolīgums. Un līdz ar to arī pateicos jums par šo. Līdz ar to izskatīsim nākošo darba kārtības jautājumu. kas būs Klots Hans Arnu, kas ir paudz gatavību, eh, skundze, kas ir paudz gatavību eh, runāt par dažādiem jautājumiem, un tad arī par Čādes misiju, kas ir daļa no Atēnas mehānismu. Und äh, ich möchte diese Gelegenheit benutzen. Es war, dass ich mein deutscher Yes Pay ka jūs esat šeit un jūs tik lieliski runāt vācu valodā. Un izmantot šo iespēju, līdz ar to arī nedaudz jums pastāstīt par kādu delegācijas vizīti Čadā. Šī, tas izrietē no tā, ka franču ārlietu ministrs Kušners mums piedāvāja šeit kopā ar viņu izmantot Francijas valdības uh, lidmašīnu, un līdz ar to četri Eiropas parlamenta deputāti Landsbeģis, Pasku, Naškievičs un es pats devāmies kopā ar tātad Kušneru. Piedalījos arī vēl divi franču deputāti. Es zinu, ka pateicos arī Matīsam par to, ka viņš varēja veicināt, lai šī vizīte, četru parlamentu deputātu vizīte tiktu vispār norganizēta. Uh, un te daži secinājumi, kurus es varu izdarīt pēc šīs vizītes. Un tas ir tieši par šos misijas nodošanu. Šī mm, militārā misija Čadā izrietēja, ka mūsu vienotā Eiropas Savienības otrā lielākā misija pēc Bosnijas Hercegovinas, kur mēs nosūtījām līdz 2000 karavīriem un arī sievietēm karavīriem. Tur piedalās Irija, Polija, Austrija, Un, un arī interesanti, ka Krievija piedalījās kā trešā valsts ar 908 personām un arī piešķiro helikopters. Bija arī, zinām, traģiskas pie, ka viens karavīrs zaudēja dzīvību. Tas bija Žans Polā. Un jāatzīst, ka Francija šeit tiešām nesa galveno smagumu, izstrādāt arī galveno štābu. Un man vēl ir jā, ko mēs arī apmeklējām, un apmeklējām arī šo ģenerālu štābu uz vietas. Savukārt to vada īrijas komandieris. Līdz ar to tas skaidri atklāja šo starptautiskās operācijas būtību. Ka tā patiešām tāda ir. Un šķiet, ka mums ir pamats te domāt un teikt, ka viss tas ir noritējis ļoti veiksmīgi. Mums bija arī iespēja apmeklēt bēgļu nometni, un arī cilvēki, kas tad ir um, piespiedu kārtā zaudējuši savas mājvietas. No nu, vienas puses tie ir uh, Darfūras cilvēki, un no otras puses arī Čadas cilvēki. Abas puses norādīja, ka pateicoties misijai, viņu uh, personīgā drošība ir uzlabojusies. Un līdz ar to šādas bēgļu nometnes ir bijušas nozīmīgas. Savukārt šajo cilvēku piespiedu uh, dislocēto cilvēku gadījumā viņi ir gatavi un gaida, jebkurā brīdī, kad varētu atgriezties. Nu, šobrīd tikai desmit tūkstoši ir atgriezušies, bet vēl daudz, daudz tūkstoši gaida šo iespēju. Ir daudzi padzītienu un cilvēki, kas saka, ka šobrīd mēs jūtamies vairāk vai mazāk droši, ka mēs varētu atgriezties savos ciematos. Bet tomēr viņi to negrib, bet viņi uzskata, ka nometne piedāvā labāku drošību. Savukārt, izveidot šādu iespēju, ka cilvēki var atgriezties savas mītnes vietās ciematos, diemžēl šī drošība nav pietiekami laba un te vēl darbs darāms. Varam arī atzīt, ka tas ir tiešām arī liels loģistikas veikums šos karavīrus tur nogādāt un arī nodrošināt ar visu aprīkojumu un vispārējo. Un tas tikai parāda, ka šī sadarbība ir ļoti labi noritējusi, un Eiropas Savienības misijas dalība ir tiešām bijusi kā spēcīgs katalizators drošībai. ir jāatzīst, ka, ja mēs tātad savalkam kopā, ko mēs redzam, ka šo karavīru mobilizēšana bija ļoti sarežģīta. Lai tiešām šo spēku apvienotu, bija ļoti grūti, arī aprīkojums un militārais e- ekipējums bija ļoti sarežģīti to visu apkopot, un vispār šī helikopteri bija sarežģīts jautājums, un tas viss jāņem vērā domājot par nākotnes misijām. Šobrīd aktuālākais situācija ir par Darfūru. Mēs nevaram līdz šim pateikt konkrēti, vai šis bēgļu skaits no Darfūras pieaudzis. Mm, tas trakums ir, ka tāds Sudānā vairs nevar darboties neviena nevalstiskā organizācija. Un līdz ar to šis sāsinājums nozīmē, ka pieaug bēgļu skaits un mums ir konkrēti jārīkojas, uh, lai atbalstītu arī āno darbu. Mēs runājam par dažādiem, protams, amatu apvienošanas uh, iespējām. Nu, mēs tad nerunāsim vairs par dubulto amatu apvienošanu, bet drīzāk par šādu nodošanu, amatu nodošanu. Irija un arī citas valsts, kas, uh, kurām jau šie karavīri darbojas ANO uh, ietveros, tagad sanāk, kad ir nomainījuši savas beretes, ANO berets pret Eiropas Savienības beretēm. Nu, to mēs saucam par rehatching Līdz ar to tas nodarbojās ļoti plastiski. Man bija interesanti uzklausīt Roja kunga viedokli, kas norādīja, ka šī misijas nodošana mm, tiešām labi darbojas. Tātad šīs atbildības nodošana abos virzienos. Tad Kosovā Oileks gadījumā, ko tad mēs Eiropas Savienību pārņēmām no ANO un Čadā kur atkal ir noticis otrādāk. Un ir domāts, ka kā mēs arī varētu īstenībā izveidot, varbūt, ka tiešām šādu apgriezto kārtību arī citos gadījumos, ka vispirms ieroc Eiropieši un pēc tam apvienotās nācijas pārņem šīs misijas darbu. Papildu jautājums ir par finansēm, kāds izdarbojas. Atēnas mehānisms nav vienīgais, kas nes visu šo smagumu. Ir tur vēl papildus citi izdevumi, kas nav iekļauti Atēnas mehānismā. Līdz ar to tie konkrēti jautājumi, kas ir jārisina un domāt par nākotni. Tieši tāpēc šodien ļoti priecājos, ka mums uh, ir ieradusies Arnu kundze un došu vārdu uzreiz viņa, viņai tālāk, lūdzu. Mm-hmm. Euh, Paldies, priekšsēdētāji! Vous avez en fait fait vous-même le, le... Jūs jau pats, principā, izvērtējāt šo organ, uh, misiju, jo jūs jau runājāt arī par uh, varas uh, tālāk nodošanu, un jūs, jāsaka, to izdarījāt ļoti daļrunīgi, tā ka man tikai atliek dažas lietas piebilst. Es varbūt gribētu runāt vairāk par eh, to, kā mēs palīdzējām plānot šo operāciju. Eh, parunāšu par dažiem elementiem šai sakarībā. Kā jau jūs atceraties, sākotnējais šīs operācijas eh, mērķis bija īstenot ANO rezolūciju, lai ļautu izrai, izvairīties no tā, ka situācija reģionā pasliktinās un Uh, lai uh, neciestu arī no notikumiem Darfūrā vēl vairāk. Tātad tas bija viss domāts, lai ANO varētu uh, veikt savu darbību, veikt izglītības darbu, izglītot žandarmus un citus vietējos drošības spēkus. Runājot par drošību, jūs jau priekšsēdētāji kungs aprakstījāt, ka situācija no drošības aspekta ir uzlabojusies, protams. Uh, Eh, mēs šeit nevaram runāt par tādu milzīgu, superīgu uzlabojumu. Kā jau jūs arī to eh, norādījāt, ir ļoti daudz eh, bēgļu un pārvietoto personu, par kuru iespējām tiek runāts atgriezties viņa dzimtajās vietās. Tāpat arī nevalstiskās organizācijas pie tā strādā bet eh, visā visumā drošības situācija, kā jūs pats arī norādījāt, ir uzlabojusies. Tālāk, eh, tas, ka šīs mandāts tiek nodots no Eiropas Savienības ANO, eh, tas varbūt no politiskā viedokļa nebija nemaz tik skaidri saskatāms, jo Čada un arī reģionālie partneri bija pozitīvi noskaņot, ka šo misiju pārņemtu ANO bet pirms gada tas nebija iespējams. Tas kļuva iespējams tāpēc, ka šī misija parādīja, ka tik tiešām ir papildus pievienotā vērtība, ja ir šī Eiropas Savienības misija čadā, un tāpat arī ANO kolēģi ir norādījuši, ka tieši tas ir ļāvis nodrošināt tādu pozitīvu dinamiku un attieksmi. Tīri arī no čādas viedokļa, čādas varas iestādēm un no reģionālajām varas iestādēm, tātad nodot šo mandātu ANO. Un kā jau jūs uzsvērāt, tas ir saistīts arī ar šo pozitīvo uztveri, imidžu, kāds vietējiem iedzīvotājiem bija par šo misiju. Un te es gribētu izteikt pateicību ģenerālim Nasam un Ganāšie kungam, kuri ir šīs misijas vadītājas vietas, un gribu viņiem pateikties par viņu darbu Gribu pateikties arī visiem karēviem, kas atrodas tur uz vietas un, protams, viņu komandējušam sastāvam. Tā tad šīs misijas pārņemšana no NATO puses bija ļoti svarīgs elements, un lielākā daļa dalībvalstu, kas piedalījās šajā operācijā, piekrita turpināt savu darbu, savas saistības nano, ANO paspārnē. Bet arī tas pats nenotika pats, pats par sevi, pats no sevis, jo mm, ANO vajadzēja strādāt pie šī jautājuma, lai nodrošinātu, lai panāk dalību valsts joprojām paust savu politisko gribu un līdzdarbotos, bija nepieciešama tāda maiga pāreja, lai nenotiktu kādas būtiskas izmaiņas drošības situācijā. Protams, eh, bija skaidrs, ka nepieciešama zinām militāro spēku klātbūtni, jo pretējā gadījumā šī operācija pārtrauktos un eh, jāapzinās, ka Čāda un reģions ir eh, reģions, kur visu laiku pastāv zinām riski un draudi, un tieši tāpēc bija nepieciešams turpināt daudznacionālu spēku klātbūtni šeit reģionā. Ir vēl viens elements, ko es gribētu uzsvērt šajā veiksmes stāstā, jūs arī to jau minējāt priekšsēdētāja kungs, un tas ir tas, ka šī Operācija ir bijis ļoti eiropeiska, protams, arī ar franču spēku iesaistību, bet ja šo spēkus vadīja īrijas virspēlnieks, tas tikai parāda, ka šī tik tiešām ir bijusi ne tikai daudzskaitlīgākā operācija, bet arī operācija, kurā ir piedalījies vislielākais skaits valstu, un dažkārt ārējos reģionos tas ir diezgan sarežģīti. Uh, šī arī bija pirmā reize, kad uh, uh, mūsu komandējošā sastāva paspārne darbojās arī Krievijas kareivi. Tas jau te tika minēts, tas bija tāda ļoti gara, nopietna, sarežģīta darba rezultāts, bet, kā jau tik norādīts, ir pozitīvs rezultāts, piedalījās četri Krievu helikopteri un karēvi, un viņi ir respektējuši visas Eiropas Savienības nosprostos nosacījumus. Uh, Um, mūs priecē arī citu trešo valstu līdzdalība šajā misijā, Horvātijas līdzdalība un tāpat arī Albānijas līdzdalība. Vēl viens elements, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs šajā operācijā, ir tas, ka mēs daudz runājam par uh, tādu vispārēju, visaptvarošu pieeju Jo no paša sākuma, kad mēs uzsākām Eiropas Savienības operācijas, mēs centāmies rīkoties tā, lai nebūtu tāda viena izolēta militāra rīcība, bet lai būtu plašāki politiskie un strateģiskie mērķi. Un lai tiktu kombinēti dažādi instrumenti, kas ir Eiropas Savienības rīcībā, ir īpaši dažādi kopienas instrumenti. Un jāsaka, ka šī ir operācija, kurā jau no pirmajiem uh, Uh, mirkļiem mums ir izdevies ļoti veiksmīgi sadarbīties ar komisiju. Uh, pirmā novērtēšanas fact-finding mission, kas uh, devās uz Čādu, tajā piedalījās komisijas pārstāvi un padomas ģenerālsekretariāts piedalījās arī, un jau no paša sākuma bija iespējams identificēt, ko varētu labi panākt par kopienas līdzekļiem un līdzdalību. Tātad viss šīs operācijas laikā mēs sadarbojāmies ar COP. Es domāju, ka mums bija ļoti laba sadarbība bijusi arī nevalstiskajām organizācijām, un uh, tas tika darīts, lai uh, šo spēku uh, ierašanās uz vietas netiktu uztvert kā draudz, bet gluži otrādi, lai tie tiktu uztvert kā mierīgi spēki, kas nodrošina uh, drošību Komisija arī līdzdarbojās un vērsa savu uzmanību uz iespējām uzlabot reālos apstākļus ciematos, no kuriem nāca šīs pārvietotās personas, lai šie cilvēki varētu atgriezties un lai tātad viņiem būtu nodrošināti atgriešanās apstākļi. Un tāpat arī Releks komisijas departaments piedalījās šajā darbā, sniedzot atbalstu ANO lai varētu izglītot, eh, nodrošināt šīs izglītības un apmācības eh, čadā. Tātad šī visaptvarošā pieeja eh, krīzes pārvaldībā katras krīzes apstākļos izdodas arvien labāk, un mēs tik tiešām panākam tādu ļoti reālu un labu un pozitīvu sadarbību, kurā piedalās dažādas puses Es domāju, ka tas arī ir tas galvenais, runājot par šo operāciju. Jūs jau priekšsēdātāja kungs runājāt par eh, praksi, par eh, secinājumiem. Eh, protams, ka mēs izvarējām izmantot visu, ko mēs bijām iemācījušies citās operācijās un arī ANO operāciju. Ir īpaši operācijas Kongo rezultāts mēs varējām izmantot, bet, protams, mēs turpinam izvērtēt to, ko mēs varētu kā secinājums izdarīt no šīs operācijas. Es nebiju tur un es nevarēju uzklausīt karaļa runu, kurš runāja par asimetrisko varas nodošanu, kāda, piemēram, notika Kosovas gadījumā, bet Čadā tas, šis process, jāsaka, ir bijis pilnīgi pretējs. Mūsu sadarbība ar apvienotajām nācijām ir manuprāt, tāda izcili, jo tā ir uh, sadarbība, kas ir uh, vairāk pragmatiska, ne tik daudz institucionāla. Mums ir uh, divi politiski ļoti svarīgi dokumenti, po, deklarācija, kas tika pieņemta Itālijas prezidentūras laikā un arī Vācijas prezidentūras laikā pieņemta doku, deklarācija, bet katrā ziņā ikdienas darbā tiek uzmanība vērst uz konkrētām operācijām, jo pirmā militāra operācija Uh, ko mēs veicām kopīgi bija Kongo un. Tas, ko, viss, ko mēs darām kopīgi ar apvienotajām nācijām, vai nu militārajā vai civilajā jomā, Tur mums netraucēja šie institucionālie uh, un institucionālā sadarbības aspekti, bet mēs veicam reālu darbu, un es domāju, ka šī uh, sadarbība čadā vēl tikai veicina šo mūsu savstarpējo sadarbību, uzticību, un tik tiešām jāsaka, ka šīs misijas dalībnieki viens otru papildina, un mēs ļoti pozitīvi esam spējuši darboties kopā, un ārkārtīgi svarīgs, uh, protams, ir arī jūsu uh, atbalsts. rapide euh, sur une base euh, Jo ir ārkārtīgi svarīgi darboties un sniegt arī humanitāro palīdzību. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tas arī ir viss. Varbūt, ka jūs kaut ko gribat vēl teikt par Atenā misiju, varbūt pēc tam. Sehr, sehr Jā, paldies. Paldies par šo ziņojumu. Šķiet, ka šī labā sadarbība ar ANO ir jāturpina, jāpadziļina. Man ļoti interesēja de Alderoā runā pieminēta akcenti, kur viņš norādīja, ka apvienotās nācijas izmanto vairāk nekā simts tūkstoši karavīru dažādās vietās, visdažādākās operācijās. Tad vairāk nekā simts tūkstoši. Un to um, īstenībā koordinē viens mazs sekretariāts. Tas nozīmē to, ka ārkārtīgi daudz ANO uztic tieši vietējiem komandieriem, uh, vispār vadībai uz vietām, kas līdz ar to var pieņemt šo svarīgos lēmumus, un tā ir milzīga atšķirība no mūsu misijas. Un otrs, Eiropas karavīri un karavīri sievietes, kas šobrīd darbojas ANO ietvaros, es tādu atceros, ka mēs redzējām, līdz šim tas bija 1% eiropiešu, kas piedalās ANO misijās, Un tas nozīmē, ka līdz šim tas bija tā, un tagad pārņemam, un līdz ar to tas pieaugums ir vairāk nekā 200%. Pār 200%, kas tagad kopā veidos apmēram 3% uh, no ANO kopējo karavīru skaitu. Nu, līdz ar to par to mēs varam padomāt. Tagad vārds diskusijām, un tāds vārds uzreiz kolēģim Flīgaram. Jā, paldies! Paldies jums arī par šo ziņojumu, par šo īpašo vizīti. Ja mēs godīgi atzīstam, tad. Šī misija nebija nu negluži veiksmes tāds, ne arī pilnīgi izgāšanās. Tas bija kaut kas pa vidu. Mums tiešām jāatzīst, tas bija kaut kas pa vidu. Bija diezgan daudz arī satraukumu un gāja kā pa viņiem augšā un lejā. Uh, Mums tomēr jāatzīst tagad, kad šī misija ir beigusies, mums tiešām jāspēj izdarīt tādu godīgu atklātu bilanci. Mums nav jānodobojas ar pašreklamēšanu. Vajadzētu tiešām godīgi parunāt par to, kas darbojās, kas nu, strādāja un kas nestrādāja. Otkārt, jau pašā sākumā bija tā, ka tagad EFOR uh, tika stacionēts savā vietā, tad palielinājās šī humanitārās, humanās palīdzības sniedzēju aktivitātes. Un sākotnēji bija ļoti sarežģīta situācija ar šiem nemirniekiem. Vēlāk savukārt tas atkal tā kā līdzsvarojās. Un tad vēl ir cita parādība, kur es labprāt dzirdētu jūsu domas. Viena dalībvalsts, Francija, paralēli eiformisijai nosūtīja savus karavīrus šeit uz vietām Nu, sarunās man atklājas, ka tā bija nopietna problēma, jo nebija gluži skaidrs, kas kā vārdā īsti darbojas un kāpēc vieni franču karavīri ir pakļauti kaut kam citam un citā kaut paši par sevi. Līdz ar to mans jautājums, kā jūs nākotnē to varat um, iztēloties, vai varētu būt, ka atsevišķas dalībvalstis um, organizē paralēlās misijas? Un vai tas tiešām tā būtu vajadzīgs? Jo šajā gadījumā ir ļoti atšķirīga arī šī politiskais fons divām misijām. Francijas karavīriem bija konkrēts uzdevums eh, rūpēties par politisko drošību. Viņiem bija šīs sens nolīgums, ņemot vērā šo politisko diktātoru, līdz ar to tam ir dziļš vēsturisks fons. Un tas arī bija spēkā. Man interesē, Jūs sakāt, lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalsts piedalās šajās misijās. Kuras ir tās, kas nepiedalās, un, un kādi ir šie konkrētie skaitļi, jo līdz šim neko nevar atrast. Tātad, kas nepiedalās, vai tajā pat laikā, kurš savukārt piedalās, lai būtu skaidrība. Tālāk, mēs skatījos arī 18.1 no rezolūciju, un ļoti precīzi tur lasīju, un tur skaidri lasams citēju Čadas austrumos vajadzētu veikt visus pasākumus, lai paaugstinātu drošību, eh, šātad misiju drošību visiem pasākumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to arī uzbrukums eh, nemirniekiem. Vai tas arī būtu šāds pasākums? Tā kā tas šobrīd ir formulēts, tas nozīmē, ka tā būtu daļa no šī ANO mandāta, bet ja tas tā būtu, tad es uzskatītu par nopietnu problēmu. Papildus šīs atsevišķās misijas Sudānā un Darfūrā, un tagad kopš arī vakardienas mums arī ir Minokat 2, vai kaut kāda vienošanās starp Onokat un Minokat 2, vai tur ir kaut kāda sadarbība paredzēta? Es ar interesi arī lasīju, ka pirmo reizi ir tikus izmantota Tātad jaunā tehniskā sistēma. Mm, apkopojot konkrēto informāciju uz vietas. Man interesē, vai tas tiešām tā bija? Vai komisija to var apstiprināt? Eh, kā viņi līdz šim ir kaut ko stāstījuši par šauno tehnoloģiju izmantošanu un tas man ir neskaidri, un es būtu priecīgs par šādu papildu informāciju. Beidzot, visbeidzot, Austrija un OECD. Līdzinējā OECD attīstības komitejā tika teikts, ka mm, čadas misija tiek e, par to jānorēķinās kā attīstības misiju. Manuprāt, tas ir nepieņemami, jo galu galā tā taču militārā misija, tā kā tu nevar runāt par attīstības misiju, bet, nu, tas viss tiek tagad deklarēts zem finanšu sadaļas attīstības palīdzību. Vai šeit ir kāda Eiropas Savienības pozīcija? Un arī citas dalībvalstis, vai viņas ir mēģinājuši šīs līdzdalība, kas piedalījās, tomēr tad to godīgi atzīt, ka tā ir bijusi kaut kāda ļoti caudabīga, specifiska attīstības uh, palīdzības veids. Nu, manuprāt, nevajadzētu sajaukt lietas. Manuprāt, nedrīkstam šādā veidā nelietīgi izmantot attīstības līdzekļus. Tāpēc, visbeidzot, šī politiskā situācija Čadā nav uzlabojusies. Opozīcijai ar vien daļai, e, daļai sēž cietumā, un kamēr notika šī misija, arī šī apcietināšana turpinājās. Līdz ar to situācija jau nav mainījusies daudz. Mums ir jāzina, un šīs lietas mēs nevaram noklusēt. Protams, tas nebija šīs misijas uzdevums, bet mums ir jāņem vērā politiskais konteksts, kas ir svarīgi. Paldies! Paldies! Un tad Gomeša kundze vārds. Uh, I, I would, uh, like to... Uh, es uh, vēlētos. Uh, inu... Mēs eh, gribētu jums eh, pateikties par šo ļoti veiksmīgo misiju, kuru, mūsuprāt, protams, bija ļoti svarīga, un it īpaši tāpēc, ka tā ir eh, misija, kuras izveidošanā bija liels problēmas. Mēs labi zinām, un kā jūs arī norādījāt, tā bija Eiropas misija, bet bija diezgan daudz dalību valsts, kuras turējās pretī šai Eiropas misijai. Un šī misija ir sevi uh, attaisnojis, jo mērķis bija stabilizēt situāciju valstī, kuru uh, bija ļoti uh, skāruši konflikti, konflikti kaimiņu valstīs, un tas ir konkrētāk Darfūrā un arī Sudānā. Es domāju, ka uh, šie uh, bija tik tiešām milzīgi centieni un rīcība tīri no loģistiskā viedokļa, kas arī ļoti veiksmīgi tika veikta, un arī no šī viedokļa gribu atzīmēt, ka misija bija ļoti veiksmīga. Kā jau jūs norādījāt, šī mandāta nodošana ANO paredzētajā laika termiņā un kā tas sākotnēji nemaz arī nebija garantēts, tātad šī komandējošā pārēja, tātad nodošana uh, ANO bija ļoti veiksmīga. Tālāk runājot par nevalstiskajām organizācijām un, uh, un uh, čādas iedzīvotājiem, un viņu attieksme ir bijusi ļoti pozitīva, runājot par šīs misijas ietekmi, par uh, politisko stabilizāciju. Un arī ļoti pozitīvs ir bijis vērtējums humanajai palīdzībai, kuras bija ļoti nepieciešama nevalstiskajām organizācijām, lai palīdzētu Darfūras bēgļiem, kuri lielā skaitā čadā. Un es uzskatu, ka šai spēku klātbūtnei bija ļoti būtiska ietekme, lai stabilizētu situāciju čadā, kaut gan situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, kā mēs to zinām. Es gribētu uzdot jums jautājumu jo ir skaidrs saiknes ar to, kas notiek Čadā un konflikts Darfūrā, un tā kā konflikts Darfūrā atkal sāsinās Sudānas varas iestāžu rīcības dēļ, reaģējot uz starptautiskās krimināla tiesas lēmumu kas uh, apsūdz Sudānas uh, prezidentu karu noziegumos un citādi veidu pārkāpumos attiecībā uz Darfūras uh, cilvēkiem. Tātad šajā sakarībā kāds ir jūsu vērtējums un kādā virzienā notikumi varētu attīstīties, jo jau notiek zināms uh, Uh, sadursmes starp spēkiem uz vietas un vai ANO atbildīgās personas, kuras ir uzņēmušās atbildību, vai uh, tās ņem vērā visas uh, iespējamās ietekmes un sekas, kas varētu izrietēt no šīs starptautiskās krimināltiesas lēmuma. Donc, y compris au Tchad. Merci. Paldies par jautājumiem. Es sākumā centīšos atbildēt uz Cūgrakungu jautājumiem. Eh, situācijas sākumā un uzbrukumu skaita palielinājums. Jā, pienāca brīdis, kad mēs labi sapratām, ka situācija ir ļoti sarežģīta. Un eh, tieši tāpēc arī šie spēki tur bija klāt. Un uh, Notikumi parādīja, ka pastāvēja liela spriedze uz vietas, bija nemiernieku spēku uzbrukumi. Pat tajā brīdī, kad Eiropas spēki tikai izvietojās un notika plānošanas darbs, un tāpat arī nemiernieki un krimināls personas veica zināms uzbrukums arī attiecībā uz humanās palīdzības sniedzējiem un nevalstiskām organizācijām ir skaidrs, un es domāju, ka jūs arī uz to norādījāt. Jā, ka no vienas puses tas ir panākums, no otras puses katastrofa. Es domāju, ka jūs to sakat tieši tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka situācija tomēr ir uzlabojusies. Un mēs nekad nevaram atkārtot uh, kaut kādu scenāriju. Mēs nevaram iedomāties, kā būtu, ja mūsu klāt būtu nebūtu. Un es pieņemu, ka ja nebūtu Eiropas spēka klāt, tad situācija, kas bija jau vairāk kā tāda sprādziena bīstama, ar visiem šiem uh, nemierniekiem un viņu kolonu pārvietošanos, uh, kur mēs arī vērojām jau misijas sākumā, uh, Uh, iespējams, ka situācija būtu bijusi vēl smagāka, ja Eiropas spēki nebūtu bijuši uz vietas gan bēgļiem, gan iedzīvotājiem, nevalstiskām organizācijām un humanās palīdzības sniedzējiem. Nākošais jautājums par Franciju. Francija neizvietoja savus uh, karēvis pilnīgi atsevišķi. Uh, Francijai ir savi apsvērumi, klātbūtnei Čadā, kas visiem ir zināmi, un uh, daļai loģistiskā ziņā bija iespējas uh, izmantot šo divējādo darbību. Nav tā, ka Francija bilaterālā veidā kaut ko izvietoja un darīja un darīja kaut ko Eiropas Savienības ietvaros. Uh, kā es teicu, bija jau visiem zinām Eiropas, uh, es apzināju, Francijas uh, rīcība, tā bija pārstāvēta uz vietas, un es domāju, ka Eh, visa rīcība, kas sekoja no rezolūcijai, bija gluži eiropeiska. Jāsaka, bija ļoti liela uzmanība tam visam pievērst no komandējušā sastāv puses, un eh, viss tika darīts tā, lai visa šī rīcība būtu pilnīgi eiropeiska un tiktu respektēta visi tie parametri, kas bija paredzēti Eiropas spēku mandātā. Uh, tātad arī neutralitāte un jāsaka, tas dažkārt ir grūti zināmiem spēkiem, jā, kad notiek, piemēram, šādi nemiernieku uzbrukumi, kā jūs minējāt. Uzdevums bija grūts, bet, kā es teicu, kritērija tika ievērota un es gribu vēlreiz uzsvērt, Nāša kungs ar dažādiem uh, politiskiem spēkiem Briselē diskutē un arī ar COPS, uh, bet uh, tika nosprausts, lai visi Eiropas operācijas kritēriji tiktu uz vietas respektēti. Tagad es pāriešu taisni pie eh, jautājuma par Kopernikus. Kopernikus ir paredzēts Eh, civilām operācijām, pastāv arī Kopernika programmā militārie aspekti, bet, eh, piemēram, lai nodrošinātu satelīta attēlus eh, no čādas, tas tika izmantots un jāsaka, ka informācija, izlūk informācija pirmo reizi no šī Eiropas Savienības satelīta centra uh, Tātad viss šī informācija tika uh, integrēta ar to informāciju, kas nāca arī no valdības uh, avotiem. Tika parakstīts sapratnes uh, memorands ar valstīm. Net, qui permet au centre satellitaire, c'est-à-dire à une opération de l'Union européenne. Tātad tika izmantot šis Eiropas Savienības satelīta centrs, lai izmantot informāciju, lai to varētu izmantot kopīgi ar vispārējo informāciju un nodrošināt drošību. Tā tad tas, ko mēs izmantojām operācijā Čedā, ir tieši šis aspekts. Un tā tad eh, visas dalība valsts kopīgi, principā, izmantoja šo satelīta eh, centru. Um, kops arī deva iespēju apmeklēt eh, šo konkrēto iestādi a pu en faire bénéficier euh, la force. Un euh, bija tātad ļoti veiksmīgi iespējams izmantot šo satelīta informāciju. Kopernikus uh, tika izmantots vairāk humanitāriem uh, un humanitāras uh, informācijas iegūšanas sakarībā, bet mēs ļoti cieši arī sadarbojamies, skatāmies, vai kāds drošības aspekts varētu iestrādāt, bet Koperniks netika izmantots, lai atbalstītu militāru operāciju. Par to jūs varat būt pilnīgi droši. Un jāsaka, šis ir bijis uh, pilnīgi jauns etaps uh, informācijas uh, sniegšanai no satelīta avotiem Eiropas operācijai. Tālāk par minurkatu Un kā ir ar šo septīto punktu attiecībā uz nemierniekiem? Jāsaka, es pilnībā nesaprotu šo jautājumu. Ja ir nemiernieku uzbrukumi, kas uh, apdraud uh, bēgļus, tad minurkat ir jāveic uh, rīcība. Un, protams, ka viņiem ir nepieciešami uh, līdzekļi, ko paredz septītais pants. Un nemiernieki nav politiskā opozīcija, tie cilvēki, kas ir bruņoti, un es domāju, ka nevajag jaukt divus uh, jēdzienus. Uh, respektēt tātad politiskos procesos, eh, kurojos arī Eiropas Savienība daudz iesaistījusies, lai varētu veicināt politisko dialogu un eh, lai varētu eh, respektēt cilvēku tiesības un dialogu ar opozīciju. Un, protams, nejaukt ar to, kas ir jāveic ANO spēkiem vai Eiropas Savienības spēkiem, saskaroties ar krimināliem vai kādiem citiem vardarbīgiem spēkiem, lai aizsargātu iedzīvotājus tālāk. Uh, par uh, Eiropas Savienības uh, spēku misijas nodošanu ANO. Tie bija 2000 karēvi, kas tika nodoti ANO mandātā Austrija, Francija. Uh, Slovenija, Īrija, Nīderlanda tātad un vēl dažas valsts tātad tās līdzdarbojās šajos spēkos. Bija arī valsts kā Norvēģija, piemēram, ar kurām tika daudz uh, uh, diskutēts, vai tās varētu turpināt piedalīties misijā. Viņi lēma piedalīties NATO misijā, tātad uh, Norvēģija šobrīd ir Eiropas valsts, kura uh, līdzdarbojas NATO operācijā, Un tā arī var turpināt uh, savu lomu arī, ko tā veic Itālijā. Uh, Pēdējais elements jūsu jautājumā, manuprāt, bija par koordināciju starp uh, um, ar, ar Minurkat. Tas, man liekas, jau ir sācies un noticis. Tad, kad notika varas pārēja, notika divas NATO organizācijas, eh, robežas divās pusēs, un tas, manuprāt, varēja vēl labāk veicināt visu šī darba koordināciju. Jūs zinat, ka dinamika eh, situāciju ļoti sarežģītu padara tas, ka pastāv šķēršļi. Un jūs redzat, kāda ir atšķirība starp eh, šiem spēkiem. NATO izdevās izveidot savus spēkus unique d'avoir eu cet engagement massif des Européens, au moins pour cette. Runātā, diemžēl, neredzēja mikrofonā. Man nav iespēja atbildēt uz jautājumu par uh, ESO uh, misiju. Uh, šeit Eiropas Savienībai nav nekādas pozīcijas, tā ir ESO misija. Vai tā tad militāru uh, misija var iekļaut kādā veidā ESO misijas sastāvā. Tas man pārsteigtu, ja tas tā notiktu, bet es par to īpaši daudz neko nezinu. Tas nav mans darbības lauks, tā tad militāra operācija nav attīstības uh, operācija, kas atbilst kaut kādā veidā palīdzības uh, atbalstam. Ir vesela virkne rīcības un pasākumu, kas uh, tik tiešām ir attīstības pasākumi, un ņemot vērā šo īpašu operāciju Čadā, uh, Un uh, varbūt šeit ir, bija zināms pārpratums. Uh, dalība valstis ir uh, rīkojušās tādā veidā, lai uh, šī militārā darbība saistītos arī ar humāno palīdzību. Runāt par politiskām problēmām, mēs gribētu ātri atbildēt. Eiropas uh, rīcības uh, ietvaros sniedzot militāro atbalstu un politisko atbalstu, lai uh, atbalstītu dialogu ar opozīciju, tātad, lai arī veicinātu šādas uh, valdības atbilstošu rīcību, kas atbilstu mūsu standartiem Eiropas Savienībā, lai notiktu sadarbība ar opozīciju, un šī darbība ir jāturpina, un Eiropas Savienība ir sniegusi humāno palīdzību, bet šīs operācijas beigas nenozīmē, ka mēs vairs nesniegsim palīdzību Čadai, gluži pretēji. Atbildot Gomešas kundzei. Tātad kāds ir uh, izvērtējums šai pašreizējā situācijā, kāda tā ir uh, Sudānā? Jāsaka, ka mums pastāv zināmas bāžas, mums, mēs esam sazinājušies ar uh, ANO un saprotam, ka, protams, ir zināmi riski, kas varētu izrietēt no Sudānas prezidenta notiesāšanas. Šobrīd situācija ir iestājusies un galvenās sekas ir tādas, ka uh, tiek uh, aizliegta humānās palīdzības organizāciju darbība, tās tiek izraidītas un uh, ir jābūt ļoti uzmanīgiem Eiropas Savienība vai ANO nesajūt kādu tiešu ietekmi no uh, šīs uh, situācijas čadā, teiksim, bēgļu ziņā vai kā savādāk, bet ANO ir, protams, ņēmuši vērā šo elementu visā savā tālākā plānošanas darbā, lai plānotu uh, uh šos pārējais procesus valstī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad es eh, vēlētos uzdot ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Tas ir Elfor atbildība šo jautājumu risināšanā. Protams, ka ir jāatcerās ļoti lielā Francijas ieinteresētība Čadas jautājumu risināšanā un, protams, arī Čadas lielās naftas atradnes. Čadā pēdējā laikā ir atrastas iespaidīgas naftas atradnes un patreizajā momentā neviena no franču kompānijām nav iesaistīta savu naftas resursu apguvē, galvenokārt tur dominē amerikāņu un Ķīnas kompānijas. Par Kopernikus mēs vienmēr esam uzsvēruši un uzskatām, ka ir būtiski un nepieciešami turpināt īstenot šīs programmas un runājot par trīs nacionālajām organizācijām - franču, vācu un amerikāņu. Viņu darbībai ir jābūt pieejamai caur satelītu, un es uzskatu, ka tas ir milzīgs solis uz priekšā jautājumu risināšanā. Ja mēs nosūtām bruņotos spēkus uz karstajiem punktiem, tad uh, šiem karēviem ir nepieciešams saņemt visu informāciju, kas varētu ietekmēt viņu drošību. Runājot par Kopernikus programmu, Eiropas parlaments jau labu brīdi ir apgalvojis, un eh, mēs tā arī joprojām uzskatām, ka Kopernikus ir jākļūst par daļu no šīs sistēmas. Viens no deputātiem pajautāja jautājumu komisijai, uh, kā šī sistēma darbojās, vai kāds no komisijas mums varētu atbildēt uz šo jautājumu? Izskatās, ka nē, komisija krata galvu. Nu labi, ja nē, tad tas patiesībā ir mūsu interešu sfērā un varbūt varētu jums atgādināt, ka mēs apmeklējām Galileo programmas centru, mums bija ilgstošas diskusijas par Galileo, Un bija tāda deputāta, kur apgalvoja, ka Galileo vajadzētu izmantot vai vajadzētu padarīt iespējamu izmantošanu Eiropas aizsardzības politikas nolūkos. Un parlaments vienmēr ir iestājies par viedokli, ka šo resursu, šo lielisko projektu vajadzētu tiešām izmantot lietotāju labā. Labi, Vēl Vjetska kungs vēlētos uzdot jautājumu. Merci, monsieur le président. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es atvainojos, direktors kundze, bet gribu uzdot jautājumu, kas jau tika uzdots eh, kā problēma jautājums un eh, kas tomēr ir ļoti svarīgs attiecībā uz šī reģiona problemātiku. Jūs varbūt varat atbildēt, ka tas nav jūsu atbildības lauciņš, bet tas mūs satrauc un Tas mūsos rada bāžas. Un Sudānas prezidenta jautājums. Ko jūs par to visu domājat? Mēs gribētu risināt uh, problēmu, mēs gribētu aizsargāt iedzīvotājus un bēgļus. Es neesmu pret uh, krimināltiesas lēmumu, bet uh, ir jāsaprot, ir jāsaprot, jā, ka ja tiek pieņemti stingri pasākumi, tad ir uh, Eh, cilvēki, kas ir pret šo lēmumu, bet šajā konkrētajā gadījumā eh, jūs esat, eh, tā teikt, rīcības centrā, jūs šo problēmu izprotat vēl labāk, vai jūs saprotat, vai jūs domājat, ka ir loģisks šis process ar sekām, ar kādām mēs tagad saskaramies attiecībā arī uz Sudānu? Arno kundzei vārds. Jūs eh, jau uzminējāt, ka es jums nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu, jo tas pārsniedz manas kompetences, tāpēc es labāk eh, runāju par to, ko es labāk zinu, par ko es esmu atbildīga. Es zinu, ka visi apzinājās par to, kādas būs šīs ietekmes Ir, protams, starptautiskā tiesiskuma principi, starptautiskais taisnīgums, ko cilvēki gribēja panākt. Protams, ka tam varēja būt un ir zināmas sekas, ko jūs arī minējāt. Es domāju, ka visi dalība valsts un starptautiskās organizācijas ir ņēmuši vērā šos divus elementus, un tas tika pārvaldīts uh, atbilstošā veidā, uh, paredzot uh, abus šos seku aspektus. Bet vairāk es jums neko nevaru atbildēt. Priekšsēdētāji, komisija nav runājusi, nav izteikusies par Kopernikus jautājumu, bet jūs minējāt. Uh, to, eh, cik lielā mērā parlaments ir ieinteresēts, lai tiktu labi izmantot visi satelīta novērošanas instrumenti. Eh, padome gribēja, lai notiktu strukturēts dialogs eh, starp padomu un komisiju par satelīta novērošanas aspektiem. Mums ir kopīgs darbs ar komisiju par šo satelīta novērošanu un ir īpaši arī Kopernikus. Runāt par satelīta centru Notiek jau sadarbība zināmos aspektos. Šis satelīta centrs, par kuru jau es minēju, jau šobrīd sadarbojas ar komisiju dažādos aspektos saistībā ar Kopernikas programmu. Un eh, mēs ar komisiju kopā izsveram iespēju, kā eh, šo satelītu centru varētu labāk eh, izmantot, lai atbalstītu Kopernikus. Tāpēc nevar teikt, ka tieši konkrēti operācijām tika izmantoti satelīta attēli, kas nāca, teiksim, no kaut kādas citas sistēmas un ne no satelīta centra. Äh, Paldies, un vēlos tikai papildināt, ka arī starptautiskā tribunāla arī parlamentam ir savs komentārs, kas tiek uzklausīts. Bet par to es tagad neko nevaru daudz teikt. Es tikai redzēšu nolēmumu un skaidrs, ka. Kā... šis eh, vairs nav aktuāls jautājums, tagad tas ir izlemts. Ir starptautiskā tiesa, kas šo lēmumu pie, pieņem mums, un tagad tikai vairs jautājums, kā mēs kāds to varam, eh, ko to darīt. Bet mēs kā redzam, ka mm, attiecības mūsu darbu mums ir, kas ir jādara viss, lai būtu nodrošināts šis bēgļu nometnes un šo politisko konfliktu varētu atcināt politiski. Tiešām ir jāpanāk šis politiskais risinājums. Gomeškundze vēl lūdzu vārdu. Priekšsēdētāji, es gribēju tikai piebilst par šo jautājumu. Es negribētu, lai mans jautājums, ko es uzdevu par Sudānas prezidentu, lai tas uh, varētu uztvert kā tāds, ka es apšaubu par to, vai starptautiskā krimināla tiesa pieņēma atbilstošu lēmumu. Es domāju, ka starptautiskā krimināla tiesa ar ļoti pamatotu iemeslu pieņēma savu lēmumu, un šeit nav runa, manuprāt, ka Eiropas Savienība varētu darīt ko citu. Ir jādara, protams, viss iespējamais, lai palīdzētu tiesai, lai varētu aizturēt šo konkrēto personu un likt tiesas priekšā. Uh, Vēl jau vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienība ir eh, aktīvi iesaistījusies un strādājusi, lai Darfūras jautājums tiktu nodots no ANO drošība padomas eh, starptautiskai krimināla tiesai, jo Sudāna nekad nav atzinusi eh, starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju, un tas ir pateicoties tieši Eiropas Savienības darbam. Uh, Un mēs zinām, ka Buša administrācijas uh, laikā uh, ASV līdz šim nav netika atzinusi uh, starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju, un Eiropas Savienībai nācās darīt visu, lai ANO drošības padomu nodot šo konkrēto lietu starptautiskajai tiesai. Un tas, ka tiesa ir rīkojusies, tas ir rezultāts, kas izriet no lobēšanas darba, ko ir veikusi Eiropas Savienība. Un, manuprāt, nav nekādu šaubu, ka Eiropas Savienība vai Eiropas Savienības dalība valsts varētu kaut kādā veidā apšaubīt tiesas lēmumu. Fligerkungs, mums ir jārunā citam jautājumam, bet tikai viena minūte jums. Nu, ja Gomeša kundze drīkstēja vēl komentēt arī demokrātiskās tiesības, man ļauj izteikt savu komentāru. Tas, ko jūs attiecāk par parlamentu, tas tiešām ir pieņemams un tas ir ļoti svarīgi un tas mums vēlreiz jāpasvitro. Tiesiskais pamats ir skaidrs. Jūs arī norādījāt, Eiropas parlaments var teikt, ko grib, bet tiesiskais pamats tikai paredz vienu risinājumu. Un ar vienu spēkā paliek Nicas līgums, un kamēr Lisabonas līgums nestājas spēkā, spēkā ir Nicas līgums. Un, protams, ka mēs varam sapņot un domāt, bet mums ir jādarbojas saskaņā ar Nicas līgumu. Un līdz ar to vairāk tiesības uh, paredzēt uh, kompetences militārām misijām, tas ļoti sarežģīti. Tas vispār neiespējams šeit. Lai gan arī padomis um, parlamenta un komisijas pārstāvji tiešām varētu mēģināt riskāt ceļus. Es vienkārši ņemu mm, zināšanā jūs komentārus un tas, ka mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi, par to mēs tā nediskutēsim. To mēs varētu citā reizē padzināti eh, runāt. Nu, droši vien mums jāpievērš tagad Atenai. Un līdz ar to esam nonākuši pie šīs skaistiem visiem nos, misiju nosaukumiem. Tagad ir skaistās dievietes Atenais laiks. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atēnā misija tika izveidota, lai atvieglotu kopīgas operācijas darbu. Kā jūs zinat, Eiropas kopienu līgums paredz, ka attiecībā uz operācijām ar militāru saistību vai arī ar aizsardzības elementu finansējums tiek sniegts eh, no dalību valstīm. Tātad tas nav kopienas budžeta eh, jautājums, tas ir paredzēts 28. punktā Eiropas kopienu līgumā, ko jūs labi pārzinat, lai tātad eh, veic šīs militārās operācijas plāna izveidi. 2004. gadā tika izveidots Atēnas mehānisms, lai varētu labāk pārvaldīt šīs kopējās izmaksas kopīgām operācijām. Bet šī mehānisma finansējums ir finansējums, eh, kurā dod ieguldījumu visas dalība valsts, un šis ieguldījums tiek apreikināts balstoties uz eh, brutā nacionālo kopieņēmumu. Tātad tas ļauj uh, sekt šīs kopīgās izmaksas, uh, kuras ir vispārējas izmaksas, infrastruktūras izmaksas, un otrām kārtām Tas ļauj arī finansēt uh, tos izdevumus, kas kopīgi ir jāpārvalda un kuri pēc tam tiek attiecināti uz katru dalību valstu vai arī trešajām valstīm atbilstoši no tā, kāds ir bijis uh, patēriņš uh, no katras valsts puses. Tātad uh, tiek uh, veikti šādi atsaucas uh, aprēķini un rādītāji, tātad kāds varētu būt izmaksas konkrētai operācijai, un pēc tam padome apstiprina uh, operācijas budžetu, balstoties uz šo references lielumu un pieredzi. Tātad šis ir galvenais Atenas finansējuma princips, un tas ļauj operatīvā ziņā izveidot kaut ko tādu, kas ir jāpārvalda kopīgi Un šī infrastruktūra un uh, galvenais birojs ļauj nodrošināt uh, kopīgu uh, izmaksu finansēšanas pārvaldi. Un tas ir tāds kā startup fonds, kurš dod operācijai iespēju saņemt finansējumu. Tas ir galvenais uh, Uh, jebkurā rēģēšanas mehānismā nepieciešama sistēma, lai varētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu infrastruktūru un varētu izvietot spēkus un nodrošināt visu materiālu atbalstu. Tā tad Atenas sistēma ir ļoti delikāta sistēma, tā ļoti reāli, jo tiek ņemts vērā tas, uh, ka līgums paredz, ka šajā jomā tātad militārās organizācijās un uh, aizsardzības aspektos uh, finansējumu nodrošina dalību valstis, jo tās ir dalību valsts, kuras atbilstoši līgumam vēlas rīkoties, un tāpēc tātad tiek paredzēts šis uh, attenas mehānisms vienmēr notikušas diezgan intensīvas diskusijas par to, kas ir kopīgs un kas, kādas izmaksas ir kopīgas un kuras nav kopīgas. Piemēram, un arī Francijas prezidentūras laikā tika pagarināta sistēma, kas ļāva kaujas grupām, taktiskajām kaujas grupām Tātad šīs kopējās izmaksas varēja aplūkot tādā plašākā uh, kontekstā, teiksim, arī gaisa uh, transporta izmaksas iekļaut. Bet uh, šā, šī pagaidām ir tāda provizoriska izmēģinājuma sistēma, tātad paredzēt uh, plašāku izmaksu spektru šīm kaujas grupām, un uh, šī sistēma darbosies līdz 2009. gada beigām. Es jums esmu devusi tādas pamatlīnijas. Uh, galvenos principus uh, šim aptējums mehānismam. Ja jums ir konkrētāki jautājumi, tad, protams, uh, es un mans kolēģis Ķerību Šon arī esam jūsu rīcībā, lai atbildētu. Paldies! Man tikai gribas precizēt jautājumu. Katrā misijā ir valstis, kuras atturās pieņemt lēmumu, lēmumu pieņemšanas procesā atturās. Savukārt tās ir, kas balso par, bet saka, mēs paši nepiedalīsimies un ir tās valstis, kas reāli piedalās. Mans jautājums. Atēnas mehānisms. Tas skar arī tās valstis, kas ir atturējušās, arī tās, kas ir sacījušas, mēs piedalā, piedalāmies, bet nepiedalās gal galā. Vai tas skar tikai tās valstis, kas gal galā piedalās? Eh, le comité Atenas. Eh, Atenas komiteja mehānisms attiecās uz eh, visām dalību valstīm. Vienīgi Danijai ir aptauta opcija, tātad vispārējais ir kopīgas izmaksas. Bon, y a une, y a une disposition. Ir viens teorētisks uh, pants, kas ļauj dalībvalstī apturēties uh, un arī tādā veidā izvairīties no šī kopējā finansējuma, bet uh, šis uh, punkts uh, līgumā līdz šim nekad nav reāli izmantots. Līdz ar to daži bija pārsteigti, sanāk, ka tomēr jūs sakat, nē, bet jāpiedalās finansēšanā tik un tā. Euh, äh, Tas ir saskaņā ar tātad šiem pantiem. Reizi vēlreiz gribu norādīt, ka tad ir teorētiskā iespēja, ka valsts atturās balsošanā, un ja viņi atturās balsošanā, tad viņi arī nemaksā pēc tam. Jā, paldies. Fligerhungs šķiet, ka jūs nu pat pienācat pie ļoti svarīgi jautājumi. Piemēram, konkrētā gadījumā Čats un Vācija. Vācija piedalās. Un līdz ar to jūs sniegtā informācija ļoti interesanta. Tomēr tas nesaskanā man empirisko pieredzi. Nu labi, ja tā kā tā jūs sakāt, bet līdz šim bija tā, ka es sapratu tikai Dānija bija tā, kas eh, izmantojot šo savu atrunu par nepievienošanos, arī nepievien, ne, nepiedalījās finansēšanā. Bet varbūt, ka jūs varētu mums iesniegt rakstveidā šī procesu, procedūras aprakstu par visām šīm trim valstu kategorijām. Labi, mēs zinām literatūru par šo jautājumu, kas ir pilna dažādām pretrunām. Mums vajadzētu ļoti precīzi skaidru atbildi. Vai ir iespējas dalībvalstī pateikt, mēs nepiedalīsimies finansiāli, tad nemaksāsim? Vai ir šāda iespēja? Kopīgā rīcībā tas viss tiek precizēts. Tā tad ir Denmārkas, Dānijas gadījums, kurai pēc definīcijas ir šī optauta iespēja, un viņi nelīdzdarbojas ne, ne, ne šajā finansējumā. Tas ir automātiski. Attiecībā uz pārējām valstīm noteikums ir tāds, ka visas dalība valstis, kuras uh, uh, līdzdarbojas vai nedarbojas operācijā, finansiāli līdzdarbojas. Jo tas var būt. Uh, nav pārāk daudz attiecībā uz kopīgajām izmaksām, jo kopīgās izmaksas ir nelielas eh, operācijas izmaksas un eh, pārējās atkal ir citas izmaksas. Tur atkal dalība valsts ieņem dažādas pozīcijas, bet eh, tā ir sistēma, kas nozīmē, ka tie, kas piedalās, tie maksī, maksā. Kopīgās izmaksas ir neliela izmaksa, kā es teicu, un tikai tāds solidārts paudums no dalību valstīm, tad, kad tās kopīgi vienprātīgi ir lēmušas, kā kāda operācija notiks. Uh, Un pēdējā gadījumā, kas principā ir iespējams, eh, ka dalība valsts eh, var pateikt, ka tā atturas un attiecīgi tā nepiedalīsies kopīgajā finansējumā. Tātad tā ir iespēja, kas pastāv eh, kopienu līguma punktā un ko var izmantot šādā veidā. Paldies par šo precizējumu. Anna Gomes, jūs vēlaties kaut ko jautāt? Kā jau Anna Kundze norādīja, tā daļa, ko sadz šīs kopīgās izmaksas, tas ir apmēram 10% no uh, izmaksām, kopīgām izmaksām uh, kopīgai uh, eh, EDAP misijai, militārai misijai. Es domāju, ka tas ir tas liels uh, handikaps un uh, vajadzētu raudzīties, kā paplašināt šo kopējo izmaksu definīciju tādā veidā, lai uh, būtu godīgi šī nasta sadalīta. Un uh, lai EDAP uh, misijas uh, kā tādas nevarētu tikt kavētas vai traucētas, uh, lai nevarētu traucēt spēku izvietošanu. Kā jūsuprāt, ko mēs varētu darīt arī šeit parlamentā, lai palīdzētu nodrošināt to, lai dalību valstis vienotos par paplašinātāku uh, definējumu šīm kopīgām izmaksām. Kā jau jūs zinat, jautājums ir sarežģīts, uh, jo dalību valstu pozīcijas ļoti pretrunīgas katrā konkrētā gadījumā. Tātad uh, uh par jūsu jautājumu otru daļu par Eiropas parlamentu Jums, eh, protams, arī ir eh, paust eh, vēlmi nodrošināt labāku, lielāku solidaritāti. Domāju, ka nacionālajā valstu līmenī arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai notiek šāds politisks debats. Un šeit es arī negribu pārkāpt savu kompetenci. Un būtu labi, jā, vēlēties, lai būtu šāda labāka solidaritāte finansējuma jomā. Un vajadzētu raudzīties arī uz eh, NATO, eh, kur arī notiek eh, diskusijas un kur arī ir tāda spēcīga tendence, lai tiktu palielināts šis kopīgās izmaiņas. Un būtu žēl Eiropas Savienībai, ja tiktu palielināts, teiksim, kopīgās izmaksas vienā organizācijā, bet Eiropas Savienība nevarētu no tā iegūt, jo uh, ir eh, dalībvalsts, kuras eh, piedalās šajās eh, kaujas grupās, tām ir ļoti būtisks izmaksas, bet, kā jau jūs teicāt, lēmums tiek pieņemts vienprātīgi un, kā es teicu, šī ir tikai neliela daļa no operācijas kopīgajām izmaksām, visām izmaksām. Äh, Paldies. Mums tas bija tiešām svarīgi dzirdēt eh, jūsu viedoklī, tas bija nopietnas diskusijas, un tas arī ir precizējums eh, visam neskaidrībām. Es ceru, ka arī nākotnē mūsu komitejas darbā jāpievērš uzmanību šādām lietām. Finansējums eh, šīm misijām, kas notiek Eiropas parlamenta budžeta komitejas uzraucībā, un tur ir konkrēti nosacījumi, kas ir noteikti dalībvalstīm. Un otrs ir par to, kā mēs varam izsekot, cik precīzi detalizēti notiek šī Atēnas mehānisms, kā tas not, noris. Kas konkrēti tad nobalso pār, kas piedalās, kas finansē, kas nefinansē. Man tas šķiet ļoti tehnisks jautājums, bet ļoti svarīgs. Un tāpēc būtu ļoti labi reiz tiešām šīs lietas tomēr spēt salīdzināt un saskatīt kopsekarības, par konkrētām finansējumu, par budžeta piešķīrumiem un par Atēnu un Atēnu mehānismā paredzēto uh, ieguldījumu sadalījumu. Vai kāds vēl cits vēlas? Nē, ne, nevēlas izteikties, tad uh, pat paldies Arno kundzei arī par šiem diskusijām par izcilo sadarbību. Un ja ne tik drīz, tad nu līdz nākamreizai, kad tiksimies. Tadā. jetzt. Tālāk sekos. Diskusijas par Grūziju. Un šķiet, ka šis ir jautājums, kur mums samērīgi īss laiks tomēr jāatvēl. Bet tas nenozīmē, ka nesvarīgi. Tas ir svarīgs ziņojums par delegāciju, vizīti uz Grūziju par konkrēto situācijas, tādā fiksāciju, kas īsti notiek Gruzijā. Tas notika arī līdz ar to šī novērotā misija, kas ir uh, ātri sasaukt un kas tādu darbojas un līdz ar to sniedz nozīmīgu ieguldījumu. Un līdz ar to došu. Kā tu norādīji, arī padomu sekretariāts um, un šeit tiek izņā, iezīmēts un uzsvērts. Uh, ka tā ir civilā operācija. Civilā operācija, kas nodarbojas, atvainojiet, kas tā ir sasaukt ļoti īsā laika periodā. Ziņojumā ir iekļauts un atspoguļots tas, ka sarežģījumi arvien paliek. Mūsu novērotēm nav iespējas, piemēram, iekļūt Dienvidu Osetijas vai Abhāzijas teritorijās. Čenvalī viņi mēģina no divām pusēm varbūt iekļūt, bet ar vien šīs pozīcijas nemainās, un pat fiziski jūs varat šo Čenvalī pilsētu redzēt, bet jūs nevarat tur iekļūt, un sanāk, ka tā ir kļūst patiešām tāda ne, ne, nepiekļūjamo teritoriju. Mēs daudz esam par to runājuši un daudz par to tiek runāts, bet pašā Čenvalī mēs nevaram iekļūt. Mēs tikai ar lielām acīm skatāmies, Tur viņas ir. Un tā uz, ar nebruņot acīs, nebā tur var nevar teikt, ka būtu milzīgi tātad vairs postījumi novērojami. Savukārt, arvien ir tāda civilā tērpas personas, kas īstenībā ir militāri izglītots, kas ir piedalījusies šajos misijās, un norāda, kā nevis ir ievērots saskaņā ar misijas uzdevumiem. Ja tad novērotēji tiešām konstatē šāds pārkāpums. Bet ar vienu tad ir jautājums, kas līdz šim tur ir noticis un kas būs tālāk. Piemēram, vai kas notiks ar OSC, ar ECO misiju un uh, kolēģis um, mans bija arī šajā vizītē, un viņš ļoti labi zina, ka šī ECO misija nevar turpināties, un tad sanāk, ka Eiropas Savienība paliek viena pati. Līdz ar to ir aktuāls jautājums, cik ilga varētu būt šī operācija? Vai tā būs laikā ierobežota, tā arī tā tika plānota, un kas viss notiks tad? Jā, ECO un ANO vairs nepiedalās. Mūsu pirmajā vizītē Gruzijā bija tāda situācija, kad ECO misija um, darbojas uz konkrētiem nosacījumiem, ļoti stingriem nosacījumiem. Un viņi varēja iegūt šo pieeju šiem divām provincēm, bet iepriek, pēcamā vizītē vairs, diemžēl, tāds iespējas viņiem nebija. Līdz ar to tā ir aktuāls jautājums, par ko mums vajadzēs arī nākošā parlamenta sasaukuma periodā runāt, diskutēt, risināt. Manuprāt, tas šobrīd pieejamais, ļoti īs ziņojums. Un dod uzreiz vārdu jums, kolēģi, kas vēlties. Haverkungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Es vispirms gribētu pateikties jums, priekšsēdētāji, par to, ko es nosauku tiešām par uh, lielisku vizīti. Man tiešām bija prieks piedalīties tajā arī paldies sekretariātām, kas bija lielisku darbu paveikuši. Uh, Un mēs mm, tiešām guvām atbalstu gan no padomas, no komisijas dienestiem, un pavisam īsā laikā mēs tiešām varējām tur doties un arī pilnībā šo vizīti piepildīt ar būtisku um, saturu. Mēs tiešām, kā jūs sacījāt, skatījāmies, kā tas darbojas, šī novērotā misija, un šīs apakškomitejas vārdā mēs paši tad, tad bijām tur devušies, kā jūs jau pareizi to norādījāt, par to, kā vai gadījumā šis konflikts varētu atsākties un ko mēs varam sagaidīt septembrī, kad šie misija beigsies. Un mēs, protams, atklājam vairākas jomas, kur varētu situācija būt labāka. Visu nesaukšu vārdā, jo droši vien to izmanto tie cilvēki, kuri grib vispār pateikt, ka šādas misijas nekam nedara. Bet um, mēs nevaram apšaubīt, ka tomēr misija ir nopietni veiksmes tās reiz arī, kur mēs esam atrisinājuši daudz organizatoriskus jautājumus. Tomēr bažas pastāv. Šo misiju mēs sasaucam divu nedēļu laikā, un līdz ar to tas pats par sevi ir veiksmes tāds, ka to mēs varējām nodrošināt, kas tātad seko izrietēja no Sarkozī un Medveģeva vienošanās. Izstrādāt šādu starptautisko spēku, kas varētu doties tur divu nedēļu laikā. Un tagad mēs varam teikt, esam norganizējuši ļoti profesionālu misiju, kad jau ir mocīmīga pieredze ar Balkānu valstīm un tagad arī tad uz Kaukāsa valstīm. Un grūti, protams, ir noteikt, vai Gruzija pilnībā ievēro visus noteikumus par um, policijas, militārās personas, speciālo uniformu izmantošanu, līdz ar to, to atpazin, mm, atpazin, atpazīšanas nodrošināšanu vai savukārt e, viņi attiekušies no konkrētiem pārkāpumiem, kas bija pagātnē. Kā jūs jau norādījāt, šobrīd nopietna problēma, ka Dienvidu Oseti un Krievi neļauj iekļūt e, šo teritoriju iekšēnē, tātad Dienvidā Osetijā un Abhāzijā, un mēs tikai no tiešām attālumu varējām paskatīties mums nu, bija tāda savāda situācija, kur mēs it kā bijām tajā robežu čēršošanas punktā. Protams, ka nav nekādu oficiālo mm, veidu. Sanāk, ka pēkšņi parādās trīs novērotāji, e, un viņi ierauga pretī šie uzliktie Dienvidosatijas personas, kam vispār tu nevajadzētu vispār būt, jo viņam nav nekāda juridiskā pamata tur būt, nu, bet viņi tikai stāv un skatās, kas īsti notiks. Nu, tātad šī kontrola. Un katru reizi, kad jūs skatāties, uh, tur arī jūs redzat, ir krievu tanks, tur ir krievu snaiperi, tur, un fonā jūs redzat kalnus, kas ir um, pilni ar Krievijas militārām bāzēm. Tiek reiķināti, ka tur ir apmēram 3-4 tūkstoši kavaravīru šajās kalnos. Un savukārt šie novērotāji, kas ir pilnīgi bez jebkāda bruņojuma, turpina savu darbu, un viņi mēģina darīt visu, lai panāktu šo konfliktu atrisināšanu šajos strīdīgajās robežās. Tā kā mēs to visu redzējām par savām acīm, kā jūs arī to pareizi norādījāt. Cits jautājums aktuāls ir par koordināciju. ECO misija un ANO misija. Nu, nav lieka jāsaka, ka. nu, viņi varbūt kā nestiek, bet, nu, īstenībā nav arī šāds īsti labas sadarbības mm, viņu starpā. Un tas, nu, bija aktuāls jautājums, kuru jūs esat arī iekļaujuši savā ziņojumā. Un es saprotu, ka tas, protams, ir mm, bijis tiešām tāds ļoti neapmierinātība izraisījis. Un visi, kas skatās šobrīd, kāda ir šī finanšu noteikuma, kas neļauj mums paplašināt savu iepirkumu procedūras, un līdz ar to mēs esam tā kā sasietām rokām. Uh, bet ir jāpasaka skaidrs, ka ir jāizvērtē šādas iespējas, un nevar būt šādi tikai ārkārtējās nosacījumi, kas mūs atbrīvot no šādām iepirkuma procedūrām. Šobrīd tas nav noticis, un līdz ar to mēs esam tā kā ierobežoti. Tālāk citi jautājumi. Mēs atklājām, mēs ļoti atvērtā viedoklī to pārunājām, kā mēs varētu tiešām rīkoties tālāk. Nu, mēs neizstrādājam nekādas rekomendācijas apakškomitejai, um, bet nebija šaubu par to, ka šī stabilitātes nodrošināšana ir tiešām izdevusies. Vairs nav apšaude. Ir daži, protams, tikai tādi piedzērušies dienvidu oseti, kas šeit izšauj, un Viņi īstenībā to dara vairāk tāpēc, ka viņi ir piedzērušies, nevis tāpēc, ka viņiem būtu kaut kādi militāri nodomi. Tāpat arī šie cilvēki nolaupīšana, kas um, ir konstatētas, un tās ir drīzāk tāds noziedzības, jau kriminālas rīcības, noziedzīgi nodarījumi, nevis eh, militāri pārkāpumi. Tāpat arī mūsu militārie analītiķi ir publicējuši ļoti nopietnu analīzes norādot, ka Krievi ir parā, padarījuši savu darbu un iespējams gatavojas citiem konfliktiem, ko mēs nevaram izslēgt. Tomēr, ja mēs runājam par stabilitāti uz robežām, tad mēs redzam, ka šī misija ir bijusi veiksmīga. Jautājums par to, vai mēs varam turpināt šo misiju, tas nav vairs par simts um, nebruņotiem uh, tātad civilās misijas locekļiem iepratim 3-4 tūkstošiem Krieviju bruņotos mm, karavīru. Nu, kas īsti notiks šajā brīdī? Vai mēs varam izmantot kādu ieganstu, lai mēģinātu tiešām iejaukties un mēģināt novērst bruņot konfliktu? Tas tiešām ir neskaidrs. Un šobrīd ir skaidrs, ka neviena puse nevar izmantot uh, uh, konkrētas situācijas. Un līdz ar to mums ir tas ir kā spēcīgākais mandāts, proti, kad mūsu līdzdalība palīdz uh, novērst šādu bruņoto konfliktu uzliesmojumu. Gan ECO, gan ANO misijas uh, savus darbu, protams, beigs, un tad sanāks, ka mēs kļūsim vienīgie, kas šo darbu vispār turpina. Un tas arī atklāsies jau jūnijā, un vēl uh, tādā pārskatu ziņomā, un septembrī vēl jau vairāk tas būs izšķirīgs jautājums. Tātad nav tik svarīgi, kas īstenībā šo darbu veids Svarīgi, ka šis darbs ir padarīts, un iespējams, ka septembrī mums būs ļoti nozīmīgi šādu lēmumu pieņemt. Eiropas Savienībai. Un, nu, un vēl daži jautājumi. Mēs devāmies arī uz tām nometnēm, kur dzīvo cilvēki, kas ir zaudējuši savas mājvietas. Ja piespēt kā tā izlikt no savām mājvietām un mēs redzam, kā tiek būvētas dažādas jaunas dzīvo, dzīvo nu, tad mājas cilvēkiem. Bet nav jau tikai, ka šī pēdējā konflikta ir 15 gadus cilvēki, kas bijuši padzīti no savām mājām. Um, mēs satikām uz 15 gadus arī vecu jaunietni, kas mm, nekad nav redzējis īsti savas mājas, un viņš ļoti aizkus no sacīja. Es nekad nedomāju, ka 21. gadsimtā man būs um, jādzīvo bez mājām. Uh, un tas ļoti man spēcīgi emocionāli saviņoja. Bet tā, tā situācija ir. Šie cilvēki ir zaudējuši savas mājvietas, un līdz ar to viena no monitoru, jeb uzraugu misijām ir šeit. Tiešām precīzi konstatēt, kas īsti notiek. Tālāk, ārlietu komiteja, kas arī piedalījās šajās misijās, mēs sapratām, ka liela daļa cilvēku ir ļoti iepriecināti par šo konkrētiem sakariem ar Eiropas Savienību, par drošības koridoru izveidošanu, mm, arī nu, domāt par Eiropas Savienības enerģiko piegādi, mums tas ir nozīmīgi tikpat kā viņiem, un tas jāskat šādā plašākā kontekstā. Bet beigšu uz pozitīvas nots, un uzskatu, ka jūs jau labi arī to zinat, un es vēlreiz uzsveru, tā ir bijusi veiksmīga misija, un mums te ir svarīgas mācības, ko arī mēs varam gūt attiecībā uz nākotni. Paldies, Bērns kundz tālāk. Diemžēl nav izslēgts mikrofons. Now it's working, yes. Also, wo wir immer wieder auf. Kā vienmēr mēs jau norādām nākošais parlaments un nākošā sasaukuma laiks. Nu, labi, tad divas lietas. Priekšstādātais jau arī pats norādīja, ka tieši tajā reģionā ir ļoti apšaubāms, vai Pat tiešām, vai tā jābūt Eiropas Savienībai, kura pārņem ECO misiju. Mums taču vajadzētu tomēr tādu organizāciju, kurā Krievi arī piedalās pie sarunu galda. Un otrkārt, Es tā kā biju arī referente par stabilitātes instrumentu, par ko nu pat kolēģis runāja, es to gribētu tādu varbūt nedaudz kategorizēt, tematizēt. Mēs runājam par šī darbību Grūzijā, un par līdzekļu piešķiršanu šiem mājām, jauno māju būvēšanu tātad eh, padzītiem cilvēkiem. Man īstenībā gribējās precizēt, kas īsti ir un vai nav draudi, kā it kā šo etnisko tīrīšanu vai savukārt arī padzīto cilvēku tiesības atgriezties savās dzīves vietās um, aizmirstam un tikai cilvēkiem ir kā piešķiram pagaidu mājvietas, kas īstenībā ir domātas ilgtermiņā, nevis tikai pārmai, pār, pārējais periodā. Un senāk, vai mēs cilvēkiem īstenībā nepiespiežam dzīvot tur, kur viņi nemaz negribētu dzīvot. Un līdz ar to jautājums par šiem stabilitātes naudas līdzekļiem, kas ir piešķirti, vai tas tomēr nebūtu jāparedz stabilitātes instrumentu ietvaros. Paldies, šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Bet vispirms došu vārdu pateikšos um, kolēģim par uh, sagatavotu ziņojumu, un uh, arī man tas bija nozīmīgi, eh, protams, par šiem um, padzītājiem cilvēkiem. Mēs ar vairākiem tikāmies. Viņi jau savulaik padomu savienības laikā bija spiest pamest savas mājvietas, un tagad viņi atkal ir to pašu piedzīvojuši. Un tieši tāpēc mūsu vizīte vienā no šādām nometnēm kur ir viena liela augstceltne, kur visi šie padzītie cilvēki jau 80 gadus ilgi dzīvo. Un tas ir tiešām diezgan nepilnīgi apstākļi. Viņi visu laiku sagaida, kad viņi varētu varbūt doties projām. Tas ir viņa augstākais mērķis, tik projām. Bet jāatzīst, ka šobrīd tie konkrēti mm, dzīves apstākļi ir tiešām cilvēka necienīgi, cilvēka cieņa aizskaroši. Un mums tiešām ir jānodrošina tas, ka vispār pirmkārt ir kaut kāds patvērums šiem cilvēkiem, kas ir, tie ir aptuveni 35 tūkstoši cilvēku, kuri ir zaudējuši savas mājvietas. Tagad tiek būvēts rindām mājas, mazas mājas, um, viena ģimenei mājas, kur rodas tāds iespējas, ka, piemēram, nav iespējas cilvēkiem īstenībā iepirkties tur. Tur nav paredzēta veikali vispār. Tur nav nekāda veidā tāds, nu, kultūras centri, jeb sabiedrības centri paredzēti, jeb kāda veida cita iespēja, ko cilvēki varētu arī patvērties ziemā. Es saprotu, ka šiem mājvietas, kā viņas tiek būvētas, tas tomēr liecina par to, ka tās ir domāts kā pagaidu būvs, pagaidu mm, patvērums. Un līdz ar to šis stabilitātes instruments tiks izmantots, ir ticis izmantots un konkrētiem nosacījumiem. Un tas ir ļoti redzams, vizuāli redzams, ka nav pārkāpt šie nosacījumi. Un, un jā, tas nav runa par to, ja kāds tiešām varētu gribēt palikt un dzīvot ilg, ilgtermiņā. Tas vienkārši tiešām tiek būvēts tā, lai cilvēkiem būtu mājvieta uz kādu tagad aktuālāko vajadzību, laiks, kad viņam nav vienkārši kur palikt. Nākamais vai nu tagad jau šajā sasaukuma periodā, vai pēc tam parlaments tiek nāks klāt savu stingru pozīciju, nu, to viedoklis, to deputātu, kas devās šajā vizītē, mm, ir tāds, kā. Ja šo darbu nepāņemtu citas delegācijas, tad tomēr Eiropas Savienībai būtu atbildība turpināt savu misiju. Un līdz ar to mūsu kopējais secinājums būtu tāds, ko es tieši gribētu izteikt, vismaz šajās kontekstā, diskusiju kontekstā. Pirmkārt, ir jārunā par Gruziju un NATO, par Gruziju un Eiropas Savienību, un arī jautājums par Eiropas Savienību, kas vairāk vai mazāk pamazām it kā uh, attālinās no šī konflikta. Un līdz ar to, manuprāt, mums būs jāņem vērā tomēr mūsu nostāja un jāpaņem šāds galvlēmums. Līdz ar to šķiet, ka esam šo jautājumu izsmēluši. Un tagad, ievērot precīzi laika grafiku, mēs varam sākt mūsu darbu semināru par kādām grupām, ja paliekām, un piesārņojumu, un tālāk turpināšu angļu valodā. Es sveicu jūs šajā darbu seminārā, kas ir veltīts eh, tātad piesārņojumam jūrās, tātad no paliekam, kas ir uh, atrastas jūrās, kas rada nopietnas draudus videi, dabai, īpaši ņemot vērā to nevēlamo mantojumu, kas ir atstāts pēc otrā pasaules kara un kas arī vien aktuālāks kļūst 21. gadsimtā. Tie bija tūkstoši um, krievu projekts, kas ir plānots tagad šis Nord Stream gāzes vads, kas 1200 km garumā savienos Krieviju un Vāciju, un ir plānots eh, ieli, ielikt to jūras gultnē. Tas, diemžēl, apdraud to, ka tūkstošiem munīcijas, kas arī ķīmiskā munī ieroči, varētu līdz ar to tikt uh, aiz, uh, eh, sakustināti un līdz ar to radīt neparedzams seks un draudus vidē un davai. Līdz ar to es sveicu arī šeit īpaši Lietuvas vēstnieku Nīderlandē, kurš šodien ieradies pie mums un piedalīsies diskusijās. Ir, ir veikts arī ietekmes novērtējums, un to ir veicis Džons Hartskungs. Džons Hartskungs, viņš ir, um, Hardekungs strādā um, pētniecības institūtā um, par ķīmijas novērtēšanas uh, sekām. Šādu gadījumos viņš līdz ar to ir eksperts, un jums būs 15 minūtes. Uh, tal-aħħosbom kungs kurx arī pārstāvs līdzīgu organizāciju Hāgā, un kas ir beidzis pētījumu universit Lineburgas universitātē. Un jums aptuveni katram būs desmit minūtes, lai nākt klajā ar galvenajiem secinājumiem, un pēc tam sekos diskusijas un starp deputātiem un ekspertiem un es sveicu visus ekspertus un dodu vārdu pirmajam runātājam, lūdzu. Mr. Hart, you have the floor. Thank you. Paldies. I just have to... Uh, Man tikai vajag sagatavoties runai. Man vajadzēs vēl kāds desmit sekundes, lai sagatavotu runas materiālu.

You, like your... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties organizētājiem par to, ka man ir tā iespēja šodien runāt jūsu seminārā. Un es vēlētos pateikties arī starptautiskajam drošas informācijas dienestam, doktoram Drulam un pārējiem, kuri ir sagatavojuši un palīdzējuši man sagatavot manu prezentāciju. Vēl bez tam vēlētos pateikties diviem neatkarīgajiem ekspertiem, kuriem es lūdzu izteikt kritiku par manu runu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī abi eksperti varēs piedalīties mūsu diskusijā. Tagad pavisam īsi izskriešu cauri vairākām slīdītēm. Un, ja kāds vēlas saņemt šo slīdīšu kopijas, tad es atstāšu kopijas parauga organizētājiem, un, protams, jūs esat aicināti turēt man, eh, atsūtīt man e-pastu, kas arī ir norādīts slīdītājs. Tagad mēģināšu tikai īsi izskriet cauri vairākiem no aspektiem un nelasīšu visus, kas ir rakstīts slīdītājs. Varbūt sākšu ar to, ka visā pasaulē ir milzīgs daudzums munīcijas, kas tiek gan saražota, gan kaut kur uzglabāta, gan arī pazaudēta un līdzīgi. Šī munīcija ir paredzēta izmantot bruņotajos konfliktos, bet pēc Pirmā un Otrā pasaules kariem bija milzīgs daudzums munīcijas, kas tika iznīcināta sekojošā veidā. Tās tika vai nu apraktas, vai nu atstāti sarūsēšanai. Taču ar vien modernāku ieroči katru gadu tika izveidoti un patiesībā burtiski katru nedēļu visā Eiropā mēs atrodam pirmā un otrā kara munīcija paliekas. Ir ārkārtīgi grūti novērtēt šo munīciju apmērus, bet Baltijas jūrā tiek aprēķināts, ka apmēram ņemot vērā visus eh, kuģu ceļu aprakstus un ņemot vērā gan tradicionālos ieročus, gan ķīmiskos ieročus, tad Baltijas jūrā tiek domāts, ka ir 92. gadā uh, sākas stājās spēkā konvencija par Baltijas, Baltijas jūras vidas aizsardzību. Uh, un uh, šo līgumu pārvalda Helsinku komisija, un 90. gados tika mēģināts panākt eh, pārskatu par to, kāds ir ķīmikāliju novietojums un izmešu Baltijas jūrā. Galvenais, eh, ko mēģināja panākt šī komisija, bija noteikt ķimikāliju daudzums, un šobrīd tiek uzskatīts, ka apmēram 30 līdz 40 metritonnas ir izmestas Baltijas jūrā, taču ir cits aprēķins, saskaņā ar kuru tikai un vienīgi skagaraka raga ap, ap, apvidū ir izmestas 168 metritonnas munīcijas un ķīmisko ieroču. So like few... Vēlētos parādīt tikai pāris attēlu. Left... Viens kreisajā pusē, kreisais augšējais attēls ir eh, rēderējs Katholsons Simple kuģis, un tas darbojās līdz 60. gadiem un ap Amerikas Savienoto valstu, netālu no Savienotajām valstīm avarēja. Un eh, labajā pusē jūs redziet arī uz kuģa atrodošos ķīmiskos, eh, ķīmiskos, ķīmiskos atkritumus, un apakšā bija attēli no Baltijas jūras dibēna. Šeit redzamie attēli ir no Hamburgas ostas, un patiesībā šeit eh, vidū jūs redzat divas torpēdas, kas ir 60 milimit, mililitru Tātad eh, šī, šis ir no rokas grāmatas un um, jūs redzēt arī jūras mīnu, kas ir attēla augšējā centrā. Šeit ir cita kārta, ko sākotnēji sagatavoja Helkam ziņojuma sagatavotāji, un šeit ir parādītas galvenās vietas, kur Baltijas jūrā ir izmest ķīmiskie ieroči. Un tomēr eh, daudz lielāks apjoms tradicionālo ieroču ir izmesti ne tikai jūrā, bet arī ezeros un tuvu militārajām bāzēm. Vairākas aktivitātes ir veiktas un eh, manās slīdītēs un izdevuma materiālā jūs varat par tām izlasīt. Tajā šobrīd neiedziļināšos. Arī šeit ir pārskats no. Arī šo tekstu jūs variet izlasīt, ja jūs paņemsiet slīdīšu materiālu. To nelasīšu. Cita slīdīte - vispārēja veida raksturojums par munīciju, gan tradicionālajiem munīcijas veidiem, gan ķīmiskajiem. Un šeit, šajā slīdītē, different aspects of ir ļoti daudz iesaistīto pušu un ieinteresēto institūciju, kuras strādā ar izmesto munīciju un kara paliekām. Tās ir vidas organizācijas un, piemēram, vidas programma numur 6 kura ļauj sadarboties vairākām vides izpētes institūcijām Baltijas jūras valstīs. Šai programmai ir izstrādāta īpaša sistēma, lai izprastu, kādā veidā un kur atrodas kala, kara palieks un vraki. Ir arī cita programma, un ir tā saucamie, mm, ir tā saucamie brīvprātīgie nirēji, kuri ir eh, sagatavojuši jūras karti ar kuģu vrakiem. Un ir vēl viena pieeja, tā saucamā arheoloģiskā datu bāze. Es esmu pieminējis vairākas no šīm datu bāzēm manās slīdīšu kopijās. Nākamais runājot par munīciju, munīciju uzglabāšanu un par to, kur tie ir izmesti. Arī tiem ir datu bāze un ir arī munīcija kontrolas institūcija datu bāze, kura nodarbojās ar munīciju uzglabāšanas un izmešanas eh, juridiskajiem aspektiem. Tie ir vispārējie aspekti, kuriem vēlējos pieskarties. So I thought I would uh, just Tagad turpināšu pieminēdams vispārējos faktors, kurus ietekmē šie kara palieks cilvēku veselībai un videi. Mēs varam runāt par neatliekamo toksicitāti un hronisko toksicitāti. Parasti runā par to, ka visas, visas vielas, kuras ir bīstamas un toksicitāte, kaste tiek mērīta ar tokststātu izsakto devu. Un eh, ar letālo devu tiek izprasts ķimikālijas daudzums, kas 15% populācijas izraisa nāvi. Runājot par ķīmisko un bioķīmisko vielu, toksicitātes un letalitātes noteikšanu, tad uh, cilvēkiem bieži vien trūkst izpratnes par, par to, ko izsauc ķīmiskās vielas un kā. Runājot par cilvēku viedokļiem, tad bieži vien mēs redzam to, ka cilvēki bieži vien runā par tā saucamajām dabiskajām ķimikālijām un mākslīgajām ķimikālijām bet eh, varbūt nav nemaz tik liela atšķirība starp viņām to ietekmi, bet psiholoģiski cilvēki uzskata, ka mākslīgi radītās ķimikālijas ir sliktākas. Mēs varam runāt par dažādiem dzīvesudraba oksīdiem, par slāpekļu okslīdiem, kuri neatkarīgi no tā, vai viņi ir dabīgi vai mākslīgi radīti, ir nāvējoši. Nākamais mēs varam runāt par pussabrukšanas periodu un mēs varam runāt par izplatības areālu. Taču, ja ķīmiskais piesārņojums tiek iemests jūrā, tad pusabrukšanas periods ir ārkārtīgi lēns. Nākamais, vai varētu būt pēkšņs risks saindēties, nonākot tuvu šīm jūras izmešu vietai? Pieminēšu tikai pāris aspektus. Eh, piemēram, ir, ir, pie, eh, ir pierādījumi, ka viena zivs, kura nonākot tīklos, ir izraisījusi apdegums tiem zvejniekiem, kur zivī pieskarās. Un tomēr temperatūrās, kad, kurās šie zivs tiek nozvejota, piemēram, divos, trīs grādos, uh, šajā zivī ķimikālija uzkrājās un saglabājās eh, desmitiem gadu. Un eh, runājot par šo skābi, iespējams, ka tā ir sinepiskābe, ar to arī, eh, ar to arī saindējās zvejnieki. Cita saindēšanās būtu saindēšanās ar arsēnu, bet detaļās neiedziļināšos. Ir arī citas kategorijas un citi munīcija veidi, kur ir izmesti jūrā, un es vēlējos pieminēt vairākus toksicitātes momentus, bet man tam neatliek laika. And, uh, move to the conclusions. So, there's a list here which I don't really want. Šeit ir saraksts, arī to nenora, nenolasīšu, un tomēr runājot par toksikoloģisko, izme, par toksikoloģisko analīžu m, mm, aktivitātēm un par iespējamo nākotni, tad eksistē vairāk mehānismi, kur tiek izmantoti sistemātiski apkopot toksikoloģijas datus. Viens aspekts, ko varbūt vajadzētu uzsvērt, ir ķimikāliju reģistrācijas un novērtēšanas regula, un tā ir REACH. Helsinkos ir ķīmisko vielu aģentūra, un šī aģentūra ir sākusi informācijas apkopošanu. Pagājušajā gadā pār par 65 tūkstoši kompāniju šai aģentūrai iesniedz pār par 2,6 miljoniem dažādu datu un viņi izmanto datu bāzi, kas tiek izmantot visā pasaulē. Lai nodrošinātu drošību, ir izveidots jaunu prasību kopums, ar kurām ir mēģināts pierādīt to, ka ķimikālija nav kaitīga vai bīstama. ja neparādās jauna informācija, ka ķimikālija ir bīstama. arī tehnoloģijas izvēle un tehnoloģijas izvēles politiskais akcepts ir samērā delikāts jautājums, ja runa iet par kara paliekām un jūras piesārņojumu. Eh, piemēram, varētu runāt par munīcijas sadedzināšanu vai uzspridzināšanu, ja tas tiek darīts virs zemē. Varbūt būtisks jautājums ir, ko darīt, vai darīt kaut ko, vai nedarīt neko. Un tomēr vispārējais uzskats no dažādu tehnisko ekspertu puses un arī zinātnieku ir vienas prātas, ka uh, ja nav iemesls kaut ko darīt, tad labāk ir jūras izmešas un kara palieks atstātā, kā tās ir. Jo iespējams, ka jūras monīt, jūrā izmestā munīcija jau ir pārklāta ar pāris metru biezu smilšu vai dūņu kārtu, un tad lai tas tā paliek. Protams, korozija darīs savu, taču es esmu pārliecināts, varam sastapt pilnīgi korodētu munīcijas vienību, un būs arī tādi, kuri nebūs, pār, nebūs e, rūsas ķerti. Es uzskatu, ka ir nepieciešama tālāka izvērtēšana un nepieciešams sīkāk izprast to, kādi ir Baltijas jūras piesārņojuma avoti un veidi. Uzskatu, ka ir e, iespējams dažādos datus, dažādās sistēmās savāktos, apkopot, un tādējādi mēs, e, protams, varam izmantot to informāciju, ko ir apkopojuši cilvēki, kuri ir ieinteresēti kuģu vrakos, kas ļoti labi ir saglabājušies Baltijas jūrā. Pie tam e, Baltijas jūra ir samērā sekla lielākajā daļā tās areāla. Uh, Uzskatu, ka ir nepieciešams eh, pētījuma apkopojums arī tajās, tajos pētījumos, kuros valoda ir cita, ne angļu. Un tomēr, neatkarīgi no tā, kādu pieeju mēs izvēlētos, vai nu darīt kaut ko, vai nedarīt neko, vai tas būtu kaut kādā veidā apklāt un iekonservēt eh, munīcijas izmešus, vai arī izveidot kādu konsultatīvo padomu. Svarīgākais ir tas, lai tehniskais risinājums, lai tam būtu tehnisks pamatojums un zinātnisks pamatojums. Tā tad, lai arī ko mēs izvēlētos darīt ar ķīmisko munīciju, paliekām uh, uzskatu, ka neatkarīgi no tā, kāds ir sabiedrības viedoklis, mums vienmēr bū, ir jāizvēlās starp vēlamo un nepieciešamo, bet atcerēsimies, ka vēlamais un nepieciešamais ir subjektīvi jēdzieni, un ar to arī beigšu. Paldies! Paldies, saka priekšstādātāja kungs. Nākamais runātājs ir Džefrijs Osborns. You, Chairman, uh, this... Paldies priekšstādātāji par šo iespēju uh, būt jūsu uh, komitejā šodien. Paldies visiem par palīdzību. Es gribētu lūgt nedaudz uh, aptumšot šo telpu, jo es centīšos parādīt dažus attēlus. Tātad mani sauc Džefs Osborns un es uh, strādāju organizācijā, kas ir par par eh, ķīmisko ieroču aizliekšanu, un es darbojos nodaļā, kas eh, darbojas ar ķīmiskiem ieročiem, kas ražot līdz 48 gadam. Ķīmisko ieroču konvencija ir nacionāls līgums, kas paredzēts, lai eh, uzraudzītu ķīmisko ieroču likvidāciju, lai nodrošinātu drošību un lai sniegtu starptautisku uh, palīdzību. Uh, OPCV, tātad tā mēs saīsinām šo konvenciju. 186 eh, dalībvalsts ir parakstījuši šobrīd šo konvenciju. Runājot par eh, ķīmiskiem ieročiem, mēs uzmanīgi eh, uzraugam deklarēto ķīmisko ieroču un ražošanas iestāžu deklarēšanu. Demilitarizācijas nozara ir atbildīga par uh, CDB, as it's known, falls within. Mums ir arī verifikācijas uh, nodaļa uh, mūsu organizācijā. Galvenais mērķis, uh, kāpēc šodien esmu šeit klāt, ir izskaidrot, ir konvencijas nozīmi Un mēs saprotam, cik politiski sensitīvs ir šis jautājums dažādās dalību valstīs, runājot par jūrā nogremdētiem ieročiem un munīciju. Mēs negribam nekādā veidā kaitēt kādas dalību valsts pozīcijai. Tehniskais sekretariāts bals, strādā balstoties uz tīri tehniskiem aspektiem saistībā ar šo ieroču uzglabāšanu, kā to paredz konvencija tām personām, kas varbūt nezina uh, šo konvenciju detaļās, gribētu paskaidrot, kāda uh, ir šī konvencija attiecībā uz jūrā nogremdētiem ieročiem. Galvenais konvencijas nosacījums ir tāds, ka uh, ratificētāja valsts uh, deklarē, ja tās rīcībā ir kādi ķīmiskie ieroči vai arī uh, tās jurisdikcijā kaut kur ir izvietot kādi ķīmiskie ieroči. Runājot par veciem ķīmiskiem uh, ieročiem, tiem, kas izgatavot līdz 48. gadam, katra uh, ratificējošā valsts deklarē, vai tās teritorijā ir kāda veca ķīmiska ieroča un sniegs visu informāciju atbilstoši pantam 4b verifikācijas uh, pielikumā. Uh, Un visbeidzot eh, par mm, novārtā atstātiem ķīmiskiem ieročiem atkal katrai valstī ir jādeklarē un jāsniedz informācija attiecībā uz šādiem uh, novārtā atstātiem ķīmiskiem ieročiem. Nav nekāda prasība dalību valstī deklarēt uh, ķīmiskos ieročus, kas uh, tika apglabāti pirms 77. gada 1. janvāra vai arī kas tika iemesti jūrā pirms 85. gada 1. janvāra, ja šie ieroči tiek atgūti tad šī valsts tās rīcībā ir ķīmiska ieroča un atbilstoši konvencijai šie ieroči ir jādeklarē un jāiznīcina. Es vēl gribu piebilst, ka tikai viena dalība valsts ir sniegusi informāciju uz brīvprātīgiem pamatiem par 77. gadā apglabātiem ieročiem, kur atgūšana nav plānota. Nekāda informācija par citiem jūrā pamestiem ieročiem nav uh, sniegta no uh, konvenciju parakstījušajām valstīm. Lielākā daļa atgūto uh, ķīmisko ieroču ir no uh, sauszemes apglabāšanas uh, vietām. Process ir ļoti uh, bīstams, notiek nelaimes gadījumi. Uh, tādiem procesiem, kas ir zem ūdens, uh, šis process ir vēl sarežģītāks un uh, arī bīstamāks. Līdz šim uh, nav atgūti jūrā uh, apglabāti ķīmiskie ieroči. Neviena dalība valsts tāds gadījums nav deklarējuši. Četras dalība valsts ir deklarējuši, ka tās ir atguvušas vecus uh, ķīmiskos ieročus no piekrastes ūdeņiem. Generally, this is believed to have been Tiek uzskatīts, ka tie ir veci ķīmiski ieroči, kas ir bijuši iemesti jūrā un izskalot krastā vai arī paredzēti izmešanai jūrā un vienkārši nesasniedz dziļākus ūdeņus. Problēmas ar jūrā iemestiem ķīmiskiem ieročiem ir konsekventas. Bieži vien šie ieroči atrodas tur, kur tiem nevajadzētu būt. Un e, visi ieroči, kas ir identificēti līdz e, šim, ir deklarēti un arī iznīcināti atbilstoši konvencijai. Tas ies, ietver arī e, munīciju, kas atrasta Itālijā, apvienotajā karalistē, apvienotajās, savienotajās valstīs, un uh, Japānā. Ir grūti uh, rast vēl līdzīgu pieredzi, kāda ir uh, mums uh, šo ķīmisko ieroču atgūšanā. Apmēram 75 vietas, 17 valstīs, un tehniskais sekretariāts ir ļoti elastīgi rīkojies, atzīstot, ka katrā konkrētā vietā ir savas problēmas un katrai valstī savas uh, kapacitātes un resursi. Katra vieta ir atšķirīga, katra atgūšana ir atšķirīga un viss ir jāizvērtē uz individuāliem pamatiem. Daži piemēri, kā mēs sadarbojamies ar parakstītāju valstīm, mēs sniedzam tehnisko palīdzību, modificējam procedūras un apstiprinam īpašas procedūras. Vairākos gadījumos mēs esam snieguši tehnisko palīdzību uz vietas, lai palīdzētu dalību valstī uh, ja tur ir kāda ķīmiska ieroča vai kaitīga viela, lai identificētu kāda veida ierocis vai vielu. Tātad mēs veicam eh, apmeklējumus uz vietas un verifikācijas procesu un palīdzam būt nespēju vai nav pieredzes rīkoties šādā situācijā. Balstoties uz tehniskās palīdzības eh, pieredzi, valsts pati lem par labāko risinājumu par eh, konvenciālo ieroču iznīcināšanu vai lai deklarētu ķīmiskos ieročus. Tas tiek darīts eh, tādās vietās kā, piemēram, Etiopija, Vietnama un Panama. Tehniskā palīdzība uh, tika sniegta arī Itālijai pirms diviem gadiem, kad viņi atklāja tūkstošiem uh, munīcijas vienību, galvenokārt tradicionālo munīciju, uh, kas no daudzas dažādām valstīm bija apglabāta vienā konkrētā vietā. Uh, Vairāk kā 600 ķīmiski ieroči tika identificēti un atgūti un sagatavoti turpmākai deklarēšanai un iznīcināšanai Itālijā. Tehniskais sekretariāts ir modificējis parastās procedūras, lai nodrošinātu īpašas apstākļu palīdzību Ķīnā un Japānā, tātad, lai konstatētu ķīmiskās vielas un ieročus, kas izlabo, iz, iz, izgatavot pirms 48. gada. Mēs atzīstam, cik sarežģīti apstākļi ir Austrijā, kur pirmo reizi tiek pārviedoti ķīmiskie ieroči, kas izgatavot pirms 48. gada pār divu valstu robežu, lai tos varētu iznīcināt. Kopsavilkumā Tātad ķīmisko uh, ieroču atgūšana, iznīcināšana vai nu no sauszemes vai jūras apglabāšanas vietām ir sarežģīta. Mēs saprotam, ka ir daudz dažādu viedokļu par to, vai un kā to vajadzētu darīt. Tad, kad šādi ieroči ir atgūti, tomēr šie ieroči ir pakļauti konvencijai un ir nepieciešama verifikācija un iznīcināšana. Galīgais ķīmisko ieroču konvencijas mērķis ir drošā veidā iznīcināt ķīmiskos ieročus. Mēs vēl neesam saņēmuši nekādu uh, informāciju no nevienas valsts šai sakarībā. Tehniskais uh, sekretariāts ir gatavs uh, veikt visu iespējamo, lai sadarbotos ar valstīm un lai palīdzētu šajā iznīcināšanas procesā nodrošināt caurskatāmību un komunikācijas procesu. Tiem, kuri nepārzina šīs darbības apjomu, jūs šeit pēdējā fotografijā redzat kuģi. Kuģi konteineri tiek piepildīti ar sprākstvielām. Thank you, uh, very much for... Paldies par visu šo informāciju runātājiem, un mūsu nākošais runātājs ir Marks Kohkungs. Well, good evening, ladies and gentlemen. Labvakar, dāmas un kungi. Paldies man Kogau kungam, ka jūs man uzaicinājāt, un turpmākās 10-12 minūtes es uzmanību vērsīšu uz Baltijas jūru, un eh, es eh, Linebergas universitātē nākamajā nedēļā iesniegšu savas doktora tēzes. Vispirms eh, vēlētos ievadā runāt par munīcijas e, izmešiem un uzkrāšanās vietām Baltijas jūrā. Es vēlētos arī runāt par risku un riska potenciālu, par to, ko vajadzētu darīt, un visbeidzot 12. E, minūtē noslēgšu savu runu. Vispirms runājot par jūras, e, jūras atkritumu vietām, kara paliekām, uh, Tā nav tikai e, Baltijas jūras problēma, tas e, šādas kara paliekas mēs varam atrast gan upēs, gan ezeros, gan arī nelielās upītēs. Vajadzētu varbūt e, izšķirt starp tradicionālajiem ieroci, ieročiem un ķīmiskajiem ieročiem, jo patiesībā riski ķīmisko ieroču atkritumu vietām ir daudz lielāki. Galvenokārt mēs sastopamies ar otrā pasaules kara paliekām un arī ar um, tehnoloģijas atkritumiem no šiem periodiem. Patiesībā kara palieku novietošana jūrā toreiz bija visefektīvākais veids, kā tikt vaļā no milzīga daudzuma ķīmisko un tradicionālo ieroču un 45. 48. gadā tikai Vācijā vien tiek uzskatīts, ka jūrā tiek izmest 300 tūkstoši tonnas ķīmiskās munīcijas. Izvērtējot loģistiskās sekas, kādas ir Atlantijas okeānā izmestajām kara paliekām, Baltijas jūra bija visveiksmīgākā alternatīva, bet patiesībā Baltijas jūra ir ārkārtīgi, eh, ārkārtīgi sekla, 10 līdz 120 metriem, izņemot Skagaraka teritoriju, kas ir apmēram 600 metru dziļa. Skagaraka teritorijā un Baltijas jūrā tiek eh, izmesta gan um, tradicionālā munīcija, gan ķīmiskā. Šeit ir trīs attēli. Šeit mēs redzam karavīrus iznīcinot ķīmisko munīciju, vienkārši izlejot munīcijas saturu bedrē, kas ir izrakta zemē, un pēc tam iespējams sadedzinot, iespējams arī nē. Šis attēls ir no Skagerak teritorijas, kurā tika sadalīti ķīmiskie ieroči, kuri tur tika nogādāti uz transporta kuģiem. Un trešais attēls Bornho Bornholmā munīcija tika izmesta ar rokām, parasti bez nekāda veida aizsarga aprīkojuma, un patiesībā šie ķīmiskie ieroči un cilvēki, kas ar viņiem strādāja, noved pie šausminošiem apdegumiem. Šeit jūs redzat Baltijas jūras karti. Šeit ir Vācijas jūras eh, teritorija, tad ir tā saucamā eh, Dānijas, eh, Dānijas jūras šaurumi, Skageraks, kas ir lielākais izmešu koncentrēšanās vieta Katagats, Gotlandes teritorija un Bornholma. Bornholm Bornholma ir viens no lielākajiem Baltijas jūras munīcijas atkritumu koncentrēšanās vietām. Mēs runājam par vismaz 180 tūkstošiem tonu ķīmisko un tradicionālo, bet galvenokārt ķīmisko, ķīmisko kara palieku izmešiem. Ir vismaz 32 tūkstoši tonu ķīmisko ieroču, kas tika uh, iemesti jūrā austrumos no Bornholmas salas un apmēram 2000 tonu netālu no Gotlandes. Par Baltijas jūru datu nav, bet mēs domājam, ka apmēram 100 tūkstoši tonnas munīcijas tika izmestas pie Vācijas krastiem. Ir arī neoficiālās atkrituma vietas kara paliekām, un ir apmēram eh, vairāki desmit šādu vietu, uh, kurā līdz pat 80. gadu beigām tika izmesta munīcija. Un eh, arī vieglie ieroči un kājnieki ieroči tika izmesti Baltijas jūrā netālu no Vācijas krasta. Vēl bez tam ir arī vienošanās, un eh, patiesībā ir dati gan no Amerikas, gan no Anglijas, dat, Anglijas varas iestādēm, uh, par to, cik daudz un kas ir izmests Skageraka teritorijā, bet datu par Krieviju nav, ir tikai minējumi. Runājot par ķīmiskajām vielām, tad mēs runājam no prūskābes līdz sarīnām, tie ir ķīmiskie ieroči, bet galvenokārt, galvenokārt ir izmests noteikts sēras savienojums kurš kurš e, izējot noteiktam ķīmiskam procesam jūrā, izstrādā sinepiskābi. Un pēc tam, e, un pēc tam tas var nonākt gan cilvēku redzeslokā, gan arī cilvēku ādas tuvumā. Vispirmām kārtām mēs zinām, ka eh, šie te mm, tā saucamie viltus dzintari tika izmesti gan Dānijā, gan arī citur. Un pēdējos 25 gados tieši Dānijas zvejnieki no tā ir cietuši visvairāk. Ir problēma, ko izraisa hroniska saindēšanās, un eh, Hronisku saindēšanos izraisa teratogēns efekts un karci, karcinogēns efekts kā arī mutagēns efekts. Patiesībā ir iespējams izvērtēt ķīmisko ieroču un to sastāvdaļu iespējas terorisma nozīmē. Uh, un eh, apmēram 5 līdz 10 metru dziļumā ir sastopami šie ķīmiskie vieroči saskaņā ar Beļģijas dat datiem. Un, protams, var izveidoties situācija, kurā, piemēram, kuģiem sadaroties skagaragā, var nonākt eh, tā saucamajā ķēdes reakcijā, un eh, tāda situācija jau agrāk ir bijusi. Un visbeidzot, korozija, kas e, noteikti ietekmē arī munīciju, var palielināt toksiskās vielas daudzumu jūrā. Ko mums vajadzētu darīt? No vienas puses, visā pasaulē palielinās e, toksikoloģisko un ar toksikoloģiju saistīto risku risku apzinīgums cilvēku vidū. Nākamais eh, korozija šajās munīcijas vienībās palielinās, un jautājums par to, ko mums vajadzētu ar to darīt, kļūst arvien aktuālāks. No otras puses, mēs šobrīd ir pieejam ar vien drošākas tehnoloģiskās metodas šos munīcijas atgūšanas eh, drošības nodrošināšanai. Un visbeidzot, mums vajadzētu no toksiskā viedokļa un vispārējā riska viedokļa izvērtēt tā saucamos karstos punktus no toksikoloģiskā viedokļa. Baltijas jūrā, kas ir ļoti specifisks, specifiska ūdens tilpne, uh, Mums vajadzētu izvērtēt problēmas, lai tas neietekmētu nākošās paudzes. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs par jūsu runu. Un tagad es došu vārdu Lietuvas vēstniekam Nīderlandē Verbaskungam. Paldies, priekšstādātāja kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Es esmu Ļoti priecīgs, ka man ir iespēja izteikt pāris piezīmes Litu, Lietuvas vārdā un Lietuvas delegācijas vārdā par kara paliekām un jūras piesārņojumu un par šo ķīmisko vielu izmešiem jūrā. Katrā ziņā šis jautājums ir ticis diskutēts veselā virknē starptautisku fórumu un mēs nekad neuzzināsim, cik liels ir kāra paliek un jūras piesārņojuma apjoms. Jo brīdī, kad eh, šīs kara paliekas tika izmestas jūrā, neviens neveic adekvātu adekvātu reģistrāciju. Vēl bez tam neeksistē pietiekams vadlīniju, neeksistē vadlīnijas par to, ko tām darīt. Bet eh, mēs varētu runāt par to, kā šis ķīmiskais, kā šie izmeši jūrā ietekmē cilvēku veselību. Mēs runājam par ilglaicīgām sekām videi, un tomēr eksistē pārliecība, ka ikviena aktivitāte jūras dibenā tuvu izmestiem ķīmiskiem ieročiem šādai aktivitātei ir jātiek ārkārtīgi uzmanīgi novērtētai un eh, dalību valstu iestādēm ir jāakceptē šāda aktivitāšu veikšana. Bet katrā ziņā mm, ķīmisko, ķīmiskā piesārņojuma nozīme ir tikusi eh, runāt Eiropas Savienības līmenī gan no ekonomiskā, gan drošības, eh, gan vides viedokļa. Eiropas parlaments savā nolēmumā 2850 šķērsvietra 2000 šķērsvietra EC ir runājis par nopietniem pārkāpumiem jūras piesārņojumā un mēģina uzlabot dalību valstu atbildību negadījumu gadījumā, kā arī novērtēt šo piesārņojumu neatliekamās sekas un nodrošināt riska izvērtējumu. 72. gada Londonas konvencija un 96. gada protokols aizliedz ķīmisko un bioloģisko līdzekļu un vielu izsviešanu jūrā. Un OSPAR konvencija, kas ir Ziemeļa Austrum Atlantijas jūras teritorija aizsardzības konvencija, tajā ir aizliegts eh, un iekļautas eh, vadlīnijas zvejniekiem. Ķīmisko ieroču konvencija, kur stājās spēkā 96. gadā, aizliedz ražošanu, iepirkšanu, uzglabāšanu un pārvietošanu jebkādiem ķīmiskajiem ieročiem. Ķīmisko ieroču konvencija tomēr neatiecās uz ķīmiskajiem ieročiem, kuri jūrā tikuši izmesti pirms 85. gada. Vienlaicīgi konvencija ļauj pašām dalību valstīm novērtēt, vai tās atskaitīsies par līdz 85. gadam izmestajiem jūrā ieročiem vai nē. Un tomēr Lietuva atbalsta ķīmisko ieroču konvenciju, kurā runa iet par to, vai uh, dalību valsts atskaitās par līdz 85. gadam izviestajiem ķīmiskiem ieročiem vai nē. Ķīmisko ieroču konvencija tiek uzskatīta par būtisku fórumu brīvprātīgām diskusijām un sadarbības veicināšanai starp dalību valstīm, kuras ir parakstījusi konvenciju, starp tehnisko sekretariātu un adekvātām starptautiskajām organizācijām par jūrā izmestiem ķīmiskajiem ieročiem. Otrā pārskata konference, tās laikā Lietuva ir īstenojusi vairākas aktivitātes, tajā skaitā arī Viļņā organizēto semināru par jūrā izmestiem ķīmiskajiem ieročiem. Lietuva ir e, nākus klajā ar šo problēmu ar un runājas par to starptautiskajās nācijās. Šobrīd eksistē izpratne, ka starptautiskajām organizācijām vairāk vajadzētu nodarboties ar šo jautājumu. Lietuva uzskata, ka brīvprātīga sadarbība starp dalību valstīm un attiecīgajām starptautiskajām institūcijām ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu un ekspertu pakalpojumiem varētu panākt sekojošo vēsturiska pārskata izveidi par iespējamām ķīmisko vieru izmešiem jūrā, kā arī noteikta munīcijas veidu, kas atrodas šajās vietās. Uh, Otrais. Izvērtējot informāciju šiem vēsturiskajiem izmesiem, katru gadu vajadzētu sniegt informāciju par ķīmiskajiem ieročiem, kas tiek atklāti jūras dibenā. Ceturtais. Turpināt aktivitātes iedzīvotāju informēšanai par iespējamiem riskiem, kas notiek brīdī, ja iedzīvotājs nonāk kontaktā ar jūrā izmestu ķīmisko ieroču aktīvo vielu, kā arī ko darīt, ja šis kontakts ir noticis. Un piektais e, jūrniecības, jūrniecībā strādājošajiem sniegt informāciju par jūrā izmest ķīmisko ieroču riskiem. Un e, ko darīt, ja kuģis negadījuma pēc izceļ kādu ķīmisko, ķīmisko vieloci no jūras. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība atbalstīs dažādas aktivitātes, sadarboties adekvātām starptautiskām organizācijām, un visbeidzot, Mums nebūtu jābaidās no tādu svarīgu jautājumu diskutēšanas kā ķīmiskie ieroči, jūrā izmesti ķīmiskie ieroči, un mums vajadzētu iesaistīt dažādas starptautiskās organizācijas un Eiropas Savienību, runāt par tik svarīgu jautājumu kā jūrā izmesti ķīmiskie ieroči un mums vajadzētu veicināt dalību valstu iesaistīšanos dažādās starptautiskās fórumos. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es tikai vēlējos pateikt, ka Lietuvas e, dokuments par jūrā izmestiem ķīmiskiem viedokļiem, ķīmiskiem ieročiem, jūs to varat saņemt pie sekretāra. Un e, jūs arī varat saņemt e, kompaktdisku par Viļņā organizēto semināru pagājušā gada septembrī šim jautājumam un jūs variet saņemt arī manu runu Ņujorkā apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā par ķīmiskajiem ieročiem. Paldies, un ja jums ir kādi jautājumi, tad būšu priecīgs uz tiem atbildēt. Paldies! and uh, we would certainly also be interested. Uh, mūs arī noteikti interesētu, atvainojiet, līdz šim nebija mikrofons ieslēgts. Tātad mūs interesētu, ko tas mm, izmaksāt, kāds būs šīs tāmas aplēses un kas par to maksās. Tāpat jautājums ir arī par munīcijas pārstrādi un virkāt izcelšanu jūras dziļ gultnēm. Uh, Nu, jūs jau kā eksperti par to runājāt, ko tas īsti nozīmē un kāds ir iespējams. Un tas jau tiek skatīts arī attiecīgā līmenī. Labi, laiks debatēm, diskusijām. Un uh, Landsbergi kungam pirmajam vārds. Uh, thank you, President. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. I'm very much uh, interested and... Uh, man ir liels prieks, ka Eh, notiek šādas debatas un mēs uzklausījām eh, prezentācijas. Man ir tikai tāda neliela piezīmīta, ka debatas eh, pusstundas apjomā ir pilnīgi nepietiekams. Mums bija nepieciešamas plašas debatas, kas aizņemtu tik ilgu laiku, cik tas ir nepieciešams, lai pievērstu reālā veidā parlamentu uzmanību uh, šim jautājumam un tāpat arī, lai Eiropas Savienība uh, pievērstu patiešām uzmanību šim jautājumam. Tātad. Tas ir tāpēc, ka šis jautājums, par ko mēs runājam, uh, rāda milzīgu risku cilvēkiem, kas dzīvo pie Baltijas jūras, Eiropas Savienības dalībvalsts iedzīvotājiem attiecīgi tie cilvēki, kas grib dzīvot Eh, savās eh, dzimtajās valstīs, mājas valstīs un kuri negrib, lai Baltijas jūra mirtu un lai tā būtu piesārņota, lai to ātri eh, piesārņotu šie ķīmiskie ieroči, kas atrodas jūrā un kas korodē un vielas izdalās. Ko es varētu teikt par prezentācijām? Protams, ka šobrīd mēs varam uzdot tikai jautājumus, ne paust pozīcijas. Ja mums būtu laiks, tad es arī paustu savu pozīciju, bet, eh, ja ir iespēja uzdot jautājumus, tad eh, gribu uzsvērt, ka viens no aspektiem, kas risku vēl tikai pastiprina, ir informācijas trūkums par šīm uh, ķīmisko ieroču uh, apglabāšanas vietām. Ir informācija uh, par noteiktām vietām Skagrag reģionā vai kur citur, bet tāpat laikā mums trūkst informācijas par to, kas ir noticis Baltijas jūras austrumu daļā, Un tas ir tāpēc, ka tur pastāvēja īpaši vēsturiski apstākļi, tad, kad šie notikumi notika. Baltijas asamblē, kurā es darbojos, un tajā līdzdarbojās trīs Baltijas jūras valstu pārstāvi, mēs strādājām pie šī jautājuma no 2000 līdz 2002 jautājumu, un to laik mums izdevās gūt tādu zināmu ainu, kura nav vēl šobrīd prezentēta, bet cik es atceros, ka bija uh, jau uh, ieroči, kas bija konstatēti un atklāti, un uh, pēc otrā pasaules kara šī kara uzvarētāja pieņēma lēmumu par ķīmisko ieroču nogremdēšanu, un šī informācija ir atšķirīga notika šo ieroču nogremdēšana Atlantijas, tika paredzēta nogremdēšana Atlantijas okeānā un tomēr tika izlemts uh, uh, nogremdēt tos Baltijas jūrā un uh, konkrētāk Baltijas jūras austrumu daļas seklākajās daļās. Un tas bija kā uzdevums dots padomju armijai. Un tā kā šī izmešana, nogremdēšana, to neveica rietumu puse, tas tika izdarīts. Gremdējot kuģus, tātad šīs vielas, šos ieročus lielādēja kuģos un nogremzēja. Padomju flote izmantoja uh, savu metodi. Tātad viņi nenogremdēja šos eh, ķīmiskos ieročus kopā ar kuģiem, bet viņi kuģis paņēma sev un šos ieročus nogremdēja tādā izkliedētā veidā. Un tāpēc ir grūti šobrīd eh, fiksētā veidā konstatēt šīs nogremdēšanas vietas, un tas vēl tikai palielina eh, visus šos riskus un briesmas un nesamazina nepieciešamību strādāt pie šī jautājuma. Kā jau viens no mūsu viesiem norādīja savā priekšlasījumā, Mēs šobrīd balstamies uz eh, faktiem, uz apzināto situāciju, uz šodienu. Bet eh, notikumu vēsture un lēmumu pieņemšana tai laikā šī informācija būtu ārkārtīgi noderīga un svarīga. Un tā tad eh, ļoti svarīgi ir šī atšķirība - munīcijas nogremdēšana kuģos vai arī nogremdēšana vienkārši izkliedētā veidā, iesviežot jūrā. Gribu minēt, ka dažas valstis ir bijušas stipri negribīgas dalīties savā informācijā par eh, šo ieroču nogremdēšanu. Mēs zinām, ka uh, Eh, šī informācija ir Sanktpēterburgas arhīvos, ka tā varētu būt uh, atgūta, bet uh, attiecīgā valsts uh, ir negribīga uzņemties atbildību un at, tad uzņemties atbildību par šāda veida nogremdēšanu un uzņemties vēl lielāku atbildību varbūt par kādām eventuālām krīzēm, kas varētu iestāties. Tātad mums vajadzētu iesniegt jautājumus, aplūkot tos plašāk un nevajadzētu vairīties arī no politiskās dimensijas. Un no juridiskās uh, un morālās dimensijas. Kā šī situācija attiecībā uz informāciju, kāpēc un kā to var glabāt kā slepenu informāciju. Te vissvarīgākais ir humānais aspekts, un varbūt ir jāizvērtē šāda noslēpumainība tīri no kriminālā aspekta. Bet. Uh, And what is formulated uh, by Mr. Hart. Viens no mūsu runātājiem jau teica, ka mēs nonākam pie jautājuma darīt kaut ko vai nedarīt neko, un uh, jāsaka, prevalējošā pozīcija ir bijusi nedarīt neko un turpināt uh, vienkārši gaidīt, vai kaut kas notiks vai nenotiks. Bet jāsaka, tas ir pie atbildības trūkums domas par sarkofāgu veidošanu šajās nogremdēšanas vietās, eh, kur kuģi ir atklāti ar šādu munīciju. Arī šāda ideja jau ir eh, vairākus gadus veca, bet ko darīt ar šo individuāli dispersēto, izkaisīto amunīciju un ieročiem, kur tikai zonu var apmēram noteikt, kur šie ieroči ir izkaisīti, nogremdēti. Tātad informācija šeit ļoti varētu palīdzēt, Varbūt eh, starptautiski saistošus dokumentus vajadzētu eh, pieņemt kaut kur augstākos līmeņos eh, starptautiskajās struktūrās, lai varētu iegūt informāciju, lai tā netiktu turēta slepenībā ja kāda informācija tur, eh, ja kāda valsts informācija tur slepenībā, tad tā ir krimināla rakstura rīcība, jo pastāv risks, ka uh, draudi cilvēkiem no šiem ieročiem palielinās. Un tālāk tas, ko mēs eh, uzklausījām šeit par jūrā nogremdētiem ieročiem, kas ir atgūti ka tos jāiznīcina atbilstoši konvencijai. Tā tad jā, ja šie ieroči tiek atgūti, bet eh, varbūt ir eh, intereses neatgūt šos ieročus, nebūt pakļautiem ķīmisko ieroču konvencijai. Un lai tad nebūtu problēmas ar Nord Stream cauruļvadu būvniecību. kompānijas Nord Stream attieksme pret uh, problemātiskiem jautājumiem ir uh, ārkārtīgi pesimistiska un nevieš nekādu cerības. Mēs uh, zinām, ka parlaments ir uh, centies nospraust stingras prasības attiecībā uz šo uzņēmumu, bet viss eh, principā ir tikts ignorēts. Un tagad viņi iesniegs mums tādu kā izpētes materiālu, bet ja par šo izpēti maksā Gazprom eh, no saviem simtiem miljonu eiro peļņas, vai tad mēs tam varam uzticēties? Eh, mēs jāsaka, ieejam tādā ļoti bīstamā periodā. Un uh, mežonīgais kapitālisms, kas nāk no Krievijas uh, mūsdienās, uzspiež lielu risku un uh, bīstamību visām nācijām, kas dzīvo pie Baltijas jūras. Būtu labi, ja referenti varētu nākt klajā ar kādiem ierosinājumiem kādus uh, soļus varētu uh, spērt tāda politiska organizācija kā Eiropas parlaments. Jūsu viedokļi būtu ļoti noderīgi. Paldies! Uh, Paldies! Paldies par ļoti interesanto jautājumu, un tagad es dodu laiku atbildēji nākamajam. Paldies, tiešām tas ir strīds par pašiem principiem. Uh, Vai tās ir kā tāds bumbas laika degli, kas vienā brīdī mums eksplodēs, vai arī tās jau ir labi noglabāti, sarūsējuši atkritumi, par ko vairs nav jāstrauc. Tiešām jau gadiem neatrisināts ir jautājums par politisko atbildību. Es par to esmu centusies runāt jau gadiem ilgi un man nu pat arī kolēģis par to runāja, Ziemeļvācijā, Šlezi-Holsteinas pavalsties, esmu precīzi jautājusi, kur šis arhīvs ir pieejams par nogremdētajiem atkritumiem, viedzot Vācija saka, ka vispār reģistra nav. Tālāk devos uz Hamburgu. Hamburgas pavalstī prasīja, vai jums ir šis reģistrs par um, veco nogremdēto munīciju. Mums arī vēl citas atklātas uh, problēmas, ka tur nav tikai viss konvencionāli ieroči no Pirmā pasaules kara, bet arī fosfors un sēs, piemēram, no otrā. Bet nekādu izziņu arī neieguvu. Hamburgas iestādes man kavējās to dot. Un dan, tad izmantojot gan kā savas politiķas iespējas uh, liberālā, konservatīvā, gan sarkan zaļo koalīcijā. Uh, atrunās ar to, ka viņu vidas ministrija lūk nav atbildīga par to, savukārt bun eh, federālā līmenī norāda, ka viņam nav konkrētas pieejamas šādas informācijas. Un visbeidzot, federālā valdība norāda, ka tas, kas ir noticis Demokrātiskās Vācijas republikas laikā, tas vairs nav apvienotās Vācijas politiskā atbildība, un līdz ar to, un neviens vairs nezina īsti, kas ir tad noticis jo vienkārši arī Vācijas sakā otrajā pasaules karā ir bijusi, nav reģistrēti šie dati. Bet mums ir jā, taču precīzi jāņem vērā, piemēram, mums jau ir aktuāli gadījumi, kad peldvietās cilvēki saskars ar fosforu un cieši, tālāk um, zvejnieki, kas savos tīklos izķeksē dažādas vecos munīcijas priekšmetus, kas rada briesmas, lūk, Esmu atkal runājusi vēlreiz ar zivsaimniekiem un arī e, kuģu uzņēmumiem, kas norāda, ko mēs darām šajā situācijā, mēs vienkārši metam tos atpakaļ jūrā. Nu, ļoti labi. Jūs īstenībā sanāk, ka jūs neiemetat turpat, bet tikai iemetat vēlāk jau kaut kur citur. Un tad jūs arī vēl tālāk viņus izplatāt šāds um, priekšmets politiska atbildība. Mēs tiešām jau esam to runājuši. Eiropas parlamenta izstrādāt zaļā grāmata. Tā iekļaut labu priekšlikumu par sadarbību. Man rodas pirmais iespējas, ka trūkst politiskās gribas. Un jāmeklē tādu instrumentu, kas ļautu risināt arī par finansēm. Kā arī tajos gadījumos, kad ir zinām konkrētā lokalizācija, šie, cik tas varētu izmaksāt viņu izcelt. Nu, lūk, mēs runājam tagad par eh, Nord Stream mm, projektu. Tajā sakarā tad it kā ir gatavi šo naudu ieguldīt un izpētīt, bet citās vietās pilnīgi neviens negrib neko darīt. Un beidzot, nākošais, mēs zinām, ka taču zemes plak, eh, platformas mainās, arī jūras gultne mainās, un līdz ar to eh, mēs varam vienmēr atgriezties pie šī jautājuma, un sanāk bieži vien, ka um, um, neņemot vērā šos apstākļus, um, cilvēki, eksperti, kas tiek nosūtīti konstatēt, vai tur ir munīcija, viņi saka, nē, nē, tur nekā nebija, tās bija vēl falšas ziņas, bet neviens nepārbauda, vai pēram pāris kilometrus tālāk tie munīcija tomēr tur guļ. Lūk, tieši tāpēc mums ir jārunā arī par nacionālo parlamentu sadarbību ar Eiropas parlamentu eh, šis priekšlikums iekļautu. Es arī saprotu, ka mēs nevaram runāt, protams, par to, kurš ir vainīgs, te mēs nevaram runāt par to, kurš ir vainīgs, bet mums ir jārunā par koordinētu sadarbību Eiropas Savienībā meklēt risinājumus. Šeit arī, arī pagājušā nedēļā Norvēģijas sakarā tas kļūst visam skaidrs. Līdz ar to nav runa tikai par aizsardzības komite, apakškomitejas darbu, bet gan mm, par ciešo sadarbību starp vīdes zivsaimniecības komiteju un arī izstrādājot, iesaistot nacionālās valdības strādā, izstrādājot darba grupas, kas runā un meklē šīs konkrētos risinājumus ne jau tikai domāt par cilvēkiem, bet arī par vidi kopumā. Uh, varbūt arī mēģinot tiešām arī konkrēti uzspridzinot šādas mm, vecās munīcijas, izstrādāt jaunas tehniskās metodas, piemēram, izveidot tāds kā skābekļa apaugs, lai tā brīdī, kad e, tiek saspridzināts, vismaz zivs neiet bojā. Un e, tātad tie tikai tehniski risinām, bet pirmkārt jānāk par politisku atbildību. Paldies! Tagad laiks atbildēm, un jums katram lūkšu ļoti precīzi atbildēt šos jautājumus, jums ir, mēs esam ierobežoti lauk, laikā. Tā ir nopietna problēma, bet atvainojot, ka mums tomēr, nu, mēs nevaram te sēdēt. Līdz ar to pirmais atbildēs Hartkungs, lūdzu. Thank you very much. And... Paldies! Paldies par visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem un par interesantajiem komentāriem. Uh, Es varbūt mēģināšu īsi atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, ja patiesībā uz tiem, kurus es paspēju pierakstīt. Par tehnisko atbilstību. Uzskatu, ka ir iespējams izveidot tehnisko ekspertu un zinātnieku un arī juridisko ekspertu un konsultantu viedokļus apvienot un rast labāko risinājumu bet eh, patiesībā bieži vien nav iespējams pateikt skaidru jā vai nē, vai tas ir tehniski adekvāti atgūt šos, šo konvencionālo vai ķīmisko munīciju. Iespējams, ka eh, būs eh, interesanti, kuri kā nirēji vai kā rutīnas darbinieki mēģinās kaut ko darīt, bet katreiz, katrā ziņā atbild viennozīmīgi jā vai nē pateikt ir grūti. Runājot par izmaksām, ir ļoti daudzi aspekti, kuros ir iespējams eh, izveidot izmaksu aprēķinu. Viens būtu balstot, balstīties uz politiskiem apsvērumiem, tātad, piemēram, ir organizācijas, jeb kā citādi, kur vēlas eh, naudu izmantot konkrētām aktivitātēm, bet, ja jūs vēlaties eh, nodrošināt izmaksu aprēķina tā saucamais uz apa, no apakšas uz augšu, tad raugoties uz zaļajiem tehniskajiem risinājumiem, ir tādi e, risinājumi, kuri politiski nav pieņemami, piemēram, ko darīt ar e, atkritumu izgāstuvēm virs zemē. Un e, es nevarēšu atbildēt uz vienu jautājumu, un tomēr viens no atskaišu punktiem varētu būt apvienoto nāciju uzkrāto ķīmisko e, līdzekļu um, programma. Runājot ar runājot par e, par rūpnīcām, es domāju, ka tur ir jāizvērtē, vai tas ir ķīmiskais vai tradicionāli. Katrā ziņā es savā prezentācijā jau nedaudz pieskāros, bet es, ja jūs esat ieinteresēti tajā, ko es nepateicu, tad jūs varat paskatīties manos slīdīšu kopijās. Un tomēr es piekrītu, un arī personīgi esmu ieinteresēts vēsturiskajā aspektā. Tam ir daudz detaļu, aspektu un var iegūt ārkārtīgi daudz eh, informācijas vidusjūrai un eh, Melnajai jūrai. Baltijas jūrai, Baltijas jūra un eh, Melnā jūra, protams, tur ir veikti munīcija izmeši un tomēr datu par to īpaši daudz nav. Vidusjūrē datu ir vairāk. Bija citi komentāri par šo jūras atkritumu politisko dimensiju. Bet kā jau iepriekš teicu, es eh, mēģināju savā ievadrunā izvairīties no politiskas jautājuma analīzes. Es uzskatu, ka galvenie pētījumi, protams, daļa no tām ir veikušas ļoti atbildīgas starptautiskas vidas organizācijas. Es runāju par Vācijas, Krievijas gāzes vadu. Un, protams, ka šīm institūcijām un vidas organizācijām ir nepieciešamais aprīkojums. Es saprotu, ka tas ir jūsu personīgais viedoklis, un es esmu pārliecināts, ka viņu sniegtā informācija tiks nodota atbilstošajām iestādēm. Protams, ka nevienmēr tehniskās atrades iet rok rokā ar politiskiem lēmumiem. Tas jau ir cits jautājums, un tomēr politiskais aspekts un politiskie jautājumi un politiskais pamats ir un paliek politiskais. Cits jautājums. Beigās e, vairāk runātāji pieskārās informācijas trūkumam par to, kur, piemēram, pie Vācijas krastiem ir ķīmisko ieroču glabātuvis jūrā. Informācija eksistē, bet patiesībā ir iesaistīti dažādi ieinteresētās grupas, bet eh, balstoties uz Koča kunga disertāciju, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies izveidot savu veidu karti par to, kur, Baltijas, kur Baltijas jūrā pie Vācijas robežām ir izmesti atkritumi bet eh, es nezinu, kāda ir Eiropas Savienības politika vai ko parlamentam vajadzētu darīt šajā aspektā. Es būtu ieinteresēta dzirdēt jūs teikto. Jā, Ospon. Paldies, un tagad Ospon kungam vārds. Paldies. Uh, Kā jau iepriekš tika minēts, šī ir politiska diskusija. Es esmu tehnisks speciālists un es uh, pieturēšos no tā viss pa gabalu. Mēs uh, esam organizācija uh, attiecībā uz ķīmiskiem ieročiem, tāpēc mums nekāda teikšana nav šai politiskajā jomā. Par tehniskiem aspektiem runājot. Pašlaik, runājot par ķīmisko ieroču atgūšanu no ūdens, Japāņi ir uh, līderi pasaulē. Un ļoti daudz, kas, ko mēs zinām, mēs esam ieguvuši tieši no viņu operāciju novērošanas. Tāpat laikā šīs operācijas ir ļoti ierobežotas. Apmēram eh, četru gadu laikā viņi ir atguvuši un iznīcinājuši apmēram 3000 ķīmiskos ieročus. Katrā gadījumā, kat, visos gadījumos eh, tas ir bijis apmēram tikai 10 metru dziļumā, un tas eh, jau radīja milzīgas grūtības. Šo ieroču likvidēšana ir iespējama. Tehnoloģijas pastāv, tās tiek izmantotas, tās attīstās. Un uh, Japāna uh, līdzīgas tehnoloģijas ir pārcēlas uz Ķīnu, tas ir uh, pieejams arī citur, tātad šī iznīcināšana ir iespēj, iespējama. Tomēr šī atgūšana ir tas, kur rodas vislielākās tehniskās grūtības. Un tā piemēram, šo ieroču konstatēšana jau ir grūta. Parasti šie ieroči ir klāta ar dūņām. Uh, un veitot, veicot eh, metāla detektora pārbauda tiek konstatēta ne tikai ieroči, bet jebkurš metāla objekts. Japāņi konstatēja, ka apmēram 100 metāla gabalu tiek atrast, pirms tiek atrasts kād, kāds munīcijas, eh, kāda munīcija. Tas šo laiku ļoti palielina. Eh, pārējie runātāji un arī komentāros tika izteikts, ka uh, Ir skaidrs, ka šīs problēmas apjoms nav apzināts. Pirms pieņemam lēmumu atgūt vai neatgūt, tam vajadzētu balstīties uz, uh, kādu, loģi, uz loģiskiem apsvērumiem. Un, kā jau tika norādīts, uh, ir uh, citi, kas to grib vairāk darīt, un citi, kas nē. Saņem vērā, ka tikai 4 minūtes būs vēl nodrošinās tulkojums. Un tad vēl būs arī jāparedz vēstniekam vārds, bet tagad Kohan kungam vārds. Divi komentāri tad no manas puses. Tehniskā iespējamība ir pierādīta. Piemēram, Japāna to ir pierādījusi. Eh, viņiem ir likums un viņi ir atguvuši tūkstošiem ķīmisko ieroču, to dara nirēji. Mēs šobrīd negribam, lai nirēji dotos eh, ūdenī un veiktu šo darbu, Mēs strādājam pie robotu tehnoloģijām, tā lai praktiski nebūtu nepieciešami cilvēki nirēji šajās vietās. No otras puses, runājot par tehnisko iespējamību. Tā tad sprākstošās vielas atgūšana un ieroču sagriešana daļās, lai to nogādātu virzemē un iznīcinātu. Tā tad e, šie divi svarīgi aspekti, kuros tehnoloģija ir jāizstrādā turpmākajos gados. Tā tad e, šī sagriešana un atgūšana zem ūdens, e, tā šobrīd tiek pārbaudīta, testēta pie Vācijas ūdeņiem. Un nākošais jautājums ir zve, ze, zvejniecība. Tas ir smags jautājums, un arī zvejnieki ir ļoti būtisks lobijs. Ir bijuši vairāki negadījumi, apmēram 450 negadījumi pie Dānijas eh, krastiem. Un eh, šis skaits ir eh, palielinājies par 20% apmēram tad, kad sāk izmaksāt kompensācijas par bojātiem tīkliem un kuģiem, bet samazinājās eh, tikpat lielā mērā, kad izplatījās baumas, kas samazināsies eh, zvejošanas atļaujas tajās vietās, kur tiek konstatēti šādi ieroči un ja par tādiem tiek ziņots. Tātad tas, kas tāda, kāda tā reālā situācija ir, tas ir daudz lielāks un plašāks jautājums nekā mūsu rīcībā esošā informācija. Un, Šīs vietas ir izkaisītas visur, kur Baltijas e, jūrā, un, kā jau mēs minējām, zvejnieki tātad atgūst šos ieročus un arī atkal iemet atpakaļ jūrā. Tas arī viss no manas puses. Thank you, Chairman. Uh, I... Un dažas noslēguma piezīmes vēl. Paldies, es centīšos runāt visam īsi. Es laikam esmu pēdējais, uh, kurš pārstāv politisko pusi šajā paneļa diskusijā. Es gribētu uzsvērt to, ka Lietuva jau divus gadus ir aicinājusi ķīmisko ieroču aizliegšanas organizāciju dažādos fórumos iesaistīties šo jautājumu diskutēšanā, un primārais mērķis ir nevis grozīt vai labot ķīmisko ieroču konvenciju kā tādu, bet censties piesaistīt pēc iespējas vairāk uzmanības no dažādām valstīm un starptautiskām organizācijām, arī individuālām personām, lai pārnāc šo jautājumu, un tāpēc mēs ļoti lielā mērā veicinam diskusiju Un mēs aicinām runāt par konkrētiem faktoriem un eh, lai tiktu veidot augsni politiskai gribai, un pēc tam varētu nākt arī šie tehniskie risinājumi. Paldies. Paldies par līdzdalību šajā publiskajā uzklausīšanā. Šis jautājums kļūst arvien aktuālāks un spiedīgāks, un cik nopietna situācija to jūs nu pat iezīmējat. Un Mēs droši vien galvenais secinājums, ko varam izdarīt, ka mums ir pašam jātiek arī ar šīm prioritātēm. Un nākamais solis līdz ar to būs izlemt, kāds būs šīs prioritātes. Vai tā ir gāzes vats, kas ir tāds svešķermenis, bet cits jautājums par piekrastes aizsardzību, par zivsaimniecības aizsardzību tas mums liek jautāt, kas būs nākamais solis, ko mēs darīsim. Un par to mums vēl būs jākonsultējas un jālem. Paldies!